Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, sāksim mūsu sanāksmi. Un iespējams, ka citi kolēģi mums vēl tuvākajā laikā pievienosies. Bet nu, mēs esam tikuši līdz 13. darba kārtības punktam šodienas Ītra komitejas sanāksmē. Ieteikumi Eiropas komisijai attiecībā uz sarunām par transatlantisko tirzniecības un ieguldījumu partnerību, jeb TTIP, atzinuma projekta, uh, diskusijas par atzinumu projektu. Tas ir pašincīns atzinums. Kā jūs zinat, TTIP eh, ir nolīgums, par ko šobrīd diskutē Eiropas Savienība un ASV, un tur ir trīs galvenie elementi – tirgus piekļuve, uzlabots regulējums un sadarbība un uzlabot sadarbību statotisko standartu noteikšanā. Tad šie trīs svarīgākie aspekti - tirgus, regulē, regulējums un sadarbība, kā arī startautiskie standarti. Sarunas sākās jau 13. gada jūlijā, ir pagājuši 18, 19 mēneši un ir notikuši astoņi sarunu raundi. Nākamais no tiem būs aprīlī. Un pēdējais bija šī gada februārī Briselē. Inta komiteja ir uh, prasījusi atļauju ziņojumam ar nosaukumu Eiropas parlamenta rekomendācijas Eiropas komisijai attiecībā uz sarunām par transatlantisko tirzniecības un ieguldījumu partnerību. Tāpēc ir svarīgi arī mums nāk klajā ar savu atzinumu. Pavisam īsi es 5 minūšu garumā iepazīstināšu jūs ar atzinumu projektu. Tas ir atzinums, ko piedāvāju es eh, mūsu komitejas vārdā. Un pēc tam es aicināšu mūsu ēnu referentus e, izteikties, katram būs trīs minū, minūtes atvēlētas, un pēc tam viena, divas minūtes būs arī pārējiem deputātiem, kas vēlēsies izteikties. Un arī, protams, komisijai. Tātad jautājumi, komentāri, skatījumi varēs izskanēt. Nu, mums ir gandrīz viena stunda. 50 minūtes precīzāk. Amerikas Savienotās valstis ir svarīgākais mūsu tirzniecības eh, partneris, un šīs ir plašākās sarunas mūsu sadarbības vēsturē. Papildu ienākums eh, Eiropas Savienībai mūsu tirzniecī, sastarpējā tirzniecībā šobrīd ir 225 miljārdi eiro. Tātad eh, Eiropas Savienībai ir darbojas ar pluszīmi šajā lietā. Un pats svarīgākais ir tas, ka ieguldījumi Eiropas Savienībai būs lielāki nekā ASV. Mēs paredzam 0,5% pieaugumu e, IKP e, katru gadu. E, tie būs 100 miljardi katru gadu un nenoliedzami šāds izaugsmes grūdienis mums ir nepieciešams. Jo pretējā gadījumā mums varētu draudēt stagnācija. Lielākie šķēršļi šķēršļi brīvai tirzniecībai nav muitas nodevs, un to ir svarīgi atcerēties. Šī ir samērā maza barjera, bet trūkst vienotas standartizācijas, produktu certifikācijas un tehniskās harmonizācijas. Tas ir ļoti īpaši svarīgi maziem un vidējiem uzņēmumiem. Jautājums, kā izvairīties no dārgas eh, procedūru divkāršošanas. MVU šis jautājums ir ļoti svarīgs. Nu, jāsaka, ka alternatīvā eh, iespēja ir vienkārši pieņemt tos noteikumus, kas eh, tiek pieņemti ne Eiropas Savienībā un ne ASV. Mm, tā varētu būt Ķīna Dienvidamerikas eh, valstis, kas nosaka savus noteikumus un standartus, un tad mums tie vienkārši ir jāpieņem. Un tad jautājums, vai mēs gribam standartus noteikt vai standartus vienkārši izpildīt? Un eh, standarta izpildi jau nav nekas briesmīgs, bet mums ir svarīga drošība, drošums un eh, augsti vides standarti un šie ir svarīgākie iemesli, kāpēc mums pašiem tos vajadzētu noteikt. Sadarbība regulējumā, jo īpaši, kas attiecās uz mūsu rūpniecību. Nu, ļoti daudz mēs runājam par MVU, eh, par to daudz, kas ir pateikts manā atzinum, eh, atzinumā, tāpat pētniecība un inovācijas. Uh, Nu, šeit jau mēs sadarbojamies eh, mūsu ietveru programmu ietvaros, un tas jau notiek gadu desmitiem. Taču joprojām intelektuālā īpašuma eh, tiesības šīs aspekts ir ļoti svarīgs. Enerģija. Man vēl ir divas minūtes laika atlikušas. Būtu lieliski, jā. Ja komisija uh, varētu TTIP nolīgumā iekļaut arī atsevišķu nodaļu, uh, kas būtu veltīts enerģētikai. Un es domāju, ka to mēs varam atbalstīt šādu te, uh, priekšlikumu, jo īpaši, kad attiecās uz degvielas un gāzes brīvo tirzniecību. Tālāk enerģijas cēnas. Uh, šis ir svarīgs aspekts. Un, protams, arī ar energodrošība no mūsu skatu punkta. Nu, jāsaka, ka zemes enerģijas cenas ASV un augstas cenas Eiropā. Nu, šis no tiesas ir liels e, izaicinājums mūsu energoietilpīgajām rūpniecības nozarmēm. Ķīmiskā industrija, tāpat gāzes e, nozars, slānekļa gāze. Mums ir jāpārliecinās, lai esošie CO2 tarifi un tarifu likmes tiek saglabāti pēc iespējas ilgāku laika periodu eh, pēc tam, kad spēkā stāsies jau TTIP. Un tas būs svarīgi mūsu eh, energoietilpīgajām eh, rūpniecības nozarēm. CO2 emisiju līmeņi ļoti atšķirās starp Eiropas Savienību un ASV. Mums ir pēc dažiem mēnešiem paredzētas sarunas Parīzē, ļoti izšķirīgas sarunas, kas svarīgas arī ņemot vērā mūsu MVU konkurētspēju. Un kā pēdējo lietu gribu uzsvērt uh, publiskā iepirkuma atvēršanu arī no ASV puses, kas stimulētu privātā sektora izaugsmu un inovācijas. Tāpat varbūt ir jāpiemina arī dzen kosmosa e, industrija, kas ļoti strauji šobrīd aug, katru gadu 6 līdz 8 procenti, un e, tas ir svarīgi uh, ekonomikām abās Atlantijas okeāna pusēs. Nu, tagad, ja es varētu lūgt mūsu ēnu referentus uh, izteikties. Tojas kundze uh, no sociāldemokrāta grupas, vai jūs esat šeit? Nepamanīju jūs uzreiz posto <laughs> semplicemente. Eh, grazie di questa presentazione sintetica. Ma... Liels paldies eh, par jūsu ievadu. Tāds ļoti kodolīgs un eh, izskanēja paši svarīgākie aspekti. Un paldies, protams, arī par sagatavot atzinumu projektu. Man liekas, ka svarīgākie aspekti tur jau ir iekļauti. Nu, varbūt kaut ko varētu mazliet vairāk izvērst. Kas attiecās uz mūsu grupas eh, nostāju, tad mēs eh, detalizēti analizēsim mm, dažādus eh, grozījumus un vēl tiksimies, bet nu, dažas lietas pieminēšu. TTIP. Tirzniecības atvēršana. Ar Amerikas Savienotajām valstīm tā tirsniecības noliegums, uh, starp abām pusēm var eh, veicināt izniecību, tur var būt ieguvumi mūsu rūpniecības nozarēm, kas ražo augstu kvalitātes preces un kas ir konkurētspējīgas. Taču, eh, kas varbūt ir mazliet kritiskāk, ir jautājums, kā tas ietekmēs mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir eh, ražojoši uzņēmumi Eiropā. Daži no tiem tiešām ir ļoti, ļoti mazi. Un pastāv zināmas bāžas par to, ka šie mazie uzņēmumi zaudēs vai nebūs tik konkrētspējīgi. Varbūt mums vajadzētu kaut kādas vadlīnijas attiecībā uz mūsu parlamenta e, e, rekomendācijām. IKT ir absolūti svarīga nozare, tāpat uh, intelektuālās īpašumtiesības ir cieši saistītas ar IKT arī dzan. Un vēl kāds aspekts, ko jūs pieminējāt? Atsevišķa nodaļa par enerģiju. Nu, tur ir jāizsver visi plusi un mīnusi, ieguvumi un zaudējumi. Nu, ieguvumi ir acīm redzami, protams, bet iespējamies zaudējumi. Te ir jābūt uzmanīgiem, lai mēs neizrādītos eh, zaudētā, ņemot vērā ASV cenas enerģijai. Tāpat šī zaļā ekonomika, alternatīvie energoresursi ir jāpatur prātā un nu, jādomā arī par mūsu tirzniecības potenciālu. Sociālie standarti augsts kvalitātes standarti, kas aizsargātu patērētāju. Šie apsvērumi mums ir ļoti svarīgi, un tos mēs iekļausim savos grozījumos. Paldies, Messeršmit kungs, eh, konservatīvo grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, un es arī ten vēlos apsvērt jūs par labi padarīto darbu, sagatavojot šo te atzinumu projektu. Uh, un no uh, tiesas piekrītu uh, lielākoties tam, ko jūs esat teikuši, bet nu, daži ieteikumi, kas, manuprāt, uzlabotu vēl šo te atzinumu projektu. Piektajā punktā svarīgi uzsvērt uh, ekspost uh, ietekmes izvērtējumu. Mēs daudz esam runājuši eksante vai ekspost, bet, manuprāt, prātīgāk būtu to veikt pēc tam jo tad mēs tiešām zinātu reālo ietekmi, reālās uh, seks un rezultātus. Otkārt, uh, vēl viens aspekts, kas ir daudzkārt pārunāts Eiropas uh, kampaņā, ir iekšējā tirgus izveida digitālajiem produktiem. Nu, manuprāt, būtu prātīgi un vērtīgi šo te paplašināt uh, arī sadarbībā ar ASV un iekļaut uh, Amerikas Savienotās valsts šajā digitālajā tirgu. Un Mm, es domāju, ka varbūt vajadzētu uz to arī atsaukties jūsu atzinuma projektā. Un tā kā mūsu komiteja īpaši pievēršās MVU vajadzībām, kā to norādīja arī iepriekšējā runātāja, tad svarīgi būtu izcelt potenciālu šai nozarei. Ja mums ir kādi konkrēti skaitļi vai pieņēmumi, kāda varētu būt ietekme uz uh, šo nozaru, uz pētniecību, uz eh, pa, patērētāju cenām, nu varbūt uz to mēs arī varētu tā skaidri atsaukties atzinumā. Un vēl pēdējā lieta. Jautājums par enerģiju un energodrošību. Ļoti svarīgi pateikt, ka TTIP mērķis nav uzsākt diskusijas par eh, enerģiju kokteili, eh, kur būtu šīs divas puses, es un ASV. Uh, Eh, bet eh, mēs negribam arī radīt nekādus šķēršļus nevienai no pusēm eh, attiecībā uz kādu. Uz, uz, uz enerģijas avotiem, ko tās vēlas izmantot. Protams, ka mēs uz šo lietu skatāmies atšķirīgi. Mm, mums ir gandrīz 100% at, neatkarība, un šis jautājums Eiropas Savienībā ir ļoti politiski sensitīvs. Uh, Tāpēc svarīgi būtu pateikt, ka tas, ko abas puses dara eh, šajā jomā, eh, tad, nu, TTIP to neskars. Un šī no tiesas ir viena no, TTIP ir eh, viena no uh, lietām, viens no instrumentiem, kā mēs varētu uh, veicināt Eiropas Savienības izaugsmi. Tāpēc vēlreiz saku lielu paldies par uh, labi padarīto darbu un mūsu konservatīvo grupu noteikti jūs atbalstīs arī turpmāk. Paldies! Alde grupas vārdā Telička kungs. Um, paldies un ļoti atvainojos, ka man tāda krekšķoša balss, bet nu, tur neko nevar darīt, tāds gada laiks. Gribu teikt paldies par sagatavoto ziņojumu projektu, un arī paldies par to toni, ko jūs tajā ieturat. Es domāju, tas ir īpaši svarīgi mums, kā Alde grupai, mēs to atbalstam, ka TTIP tiek skatīts no tad pozitīvu skatu punkta. Mēs, protams, arī nebūtu nešaubamies, ka ir virkne jautājumi, par ko vēl ir jāvirza sarunas, un kas nav nokārtoti, un tie, protams, ir delikāti, sarežģīti, un daudz, kas vēl pie tā jādara, bet tāpat laikā TTIP, mūsuprāt, piedāvā lielisku iespēju, bezprecedenta, prezidenta iespēja ekonomikas un tirdzniecības attiecībām ar ASV. Uh, un tāpēc ļoti augstu vērtēju un al, jūsu paveikto un Alde to atbalsta. Nu, varbūt tikai divas lietas, ko vēlētos varbūt uzsvērt vairāk. Jūs jau pats to arī pieminējāt, bet nu tā papildus vēl. Pirmām kārtām ir virkne ļoti pamatotu tādu leģitīmu punktu, ko jūs pieminējāt, un jūs minējāt arī jautājumu par līdzsvarotu pieeju no vienas puses tarifiem tarifu barjerām un muitas nodevām, un no otras puses regulē, regulātoru, re, regulējošo līniju. Es gribu arī no savas puses uzsvērt to, ka ja šeit nebūs līdzsvarots pieejas, tad tādā gadījumā mēs būtiski kavētu Eiropas rūpniecības konkurētspēju, un tāpēc arī šajā punktā mēs pilnībā jūs atbalstām priekšādātāji un kas varbūt vēl pat attiec uz tādām tradicionālākiem sektoriem, kas Eiropai ir ļoti svarīgi, gribu pieminēt virkni tādu, pirmkārtām autobūve, Tāpat runājot gan par gala produktiem, gan par detaļām, e, inženierija, tostarp arī tādi ļoti attīstīti, e, attīstītas preces un ķimikālija sektors tāpat, ko gribu uzsvērt. Es zinu, ka kolēģi, mana kolēģa Angelika Nībler runās arī par enerģijas sadaļu šai jautājumā, un mēs ar viņu tā teikt, nu, dalītā veidā pievērsīsimies šai jomai. Varbūt vēl tāds pāris noslēguma piezīmes. Daudz, kas ticis teikts par MVU, un es pilnībā piekrītu. Domāju, Angelika arī to pieminēs. E, MVU ir pelnījuši īpašu uzmanību, varbūt pat sadaļu, bet gribu uzsvērt divus svarīgus elementus. Viens sastopamies ASV gadījumā ar kaut ko, ko mēs varētu saukt par tādu slēptu protekcionismu, respektīvi, e, nu, tāds kontin viņu kontinenta, tāds, tāda kāds protekcionisms, un lai mēs patiešām Pana, ja mēs tiešām gribētu, lai viņi kaut ko pērtu, mums gan rīz vai būtu tas viss jāražo no ASV tērauda. Nu, tas varbūt tā mazliet pār, pārspīlēta, bet par MVU runājot, tie ir mūsu ekonomikas mugurkaus. Tas pats attiec arī uz ASV. MVU ir tie, kas no šī visa pasākuma gūs visvairāk, bet mums te jāraugās ne tikai uz tādām muitas lietām nodavas vai to trūkums, bet gan drīzāk arī no tāda darbības ērtuma vajadzīga laba informācijas plūsma Eiropas MVU, kas vēlas tur darboties darbojas investīcija jomā un tā tālāk. Bet vēlreiz paldies, mēs ieslēgsim vairākus grozījumus, un tie lielā mērā tomēr atbildīs pilnībā jūsu sagatavotā ziņojuma profilam. Paldies! Jūs tiešām lieliski tikāt galā ar savu uzstāšanos bet mums ārkārtīgi žēl jūsu, ka jums balsts tāda um, lūstoša. Nu, tur neko nevar darīt. Varbūt jums pāris dienas jāpavada gultā un tad kļūs labāk. Nu, un tad tālāk kolēģis, kas pārstāv zaļo grupu. Kolēģis. Labdien, priekšsēdētāji kungs. Gribētu runāt par četriem aspektiem. Uh, kas ir svarīga mūsu uh, ieskatā energosavienība un energodrošība. Tas ir viens no centrālajiem jautājumiem. Un uh, jūs nebrīniesieties, um, ka mūsu skatījumā ļoti nozīmīgi ir tas, ka TTIP um, nedrīkst nekādā gadījumā uh, negatīvi ietekmēt ja atjaunīgās enerģijas. Mēs negatīvi raugāmies uz frekingu un vitamins milšu iegūtās naftas imp eksportu, importu Eiropas Savienībā un samazinājumu energo nesējumu no atjaunīgiem avotiem negatīvi ietekmēti tas mūs neapmierina. Un tad uh, regulātorā daļa, kas negatīvi ietekmētu, ir rūpniecība. Mūsuprāt, uh, parlamentam jāpastāv uz to, ka mūsu lēma pieņemšana un uh, arī lēma pieņemšanai jābūt pilnīgi neierobežotai, un tas jābūt, tam jābūt šajā dokumentā. Nekāda samazinājuma nav pieļaujama. Un uh, trešais iepirkuma atvēršana. Protams, ka tas var tirgiem būt dažkārt pozitīvi, bet tajā pašā laikā mēs gribam uh, ekoloģiski un vietējo iepirkumu procedūru veicināšanu uh, atbalstīt, un mēs nedrīkstētu um, rīkoties tā, lai uh, atkāptos no mūsu sasniegumiem un uh, tas uh, spiedienu dēļ. Un nākošais punkts, par kuru ir ļoti skaidri jārunā datu apmaiņa, tāda padziļināta datu apmaiņa ar ASV mūsu uh, Uh, ekonomiskās interesēs, uh, um, mūsu ekonomiskām interesēm atbilst, taču mm, būtu jārāgās, lai uzraudzības pasākumi, kas, uh, respektīvi, spiegošanas pasākumi, kurus pēdējo gadu laikā mm, redzam, um, mums ir jāprasa, lai NSA programmas būtu pilnīgi atklāts, lai mēs zinātu, kādas informācijas apmaiņas notiek pret mūsu gribu pirms mēs sākam runāt par to, kādas, eh, kādu informācijas kopumu. Uh, dodam apmaiņai brīvprātīgi. Paldies! Lielas paldies! Tālāk Ešeņika kungs, kas pārstāv goja grupu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es eh, gribētu sākumā teikt sekojošo. Nu, neatkarīgi no tā, kas eh, šeit tiek eh, teikts Šeit ir dažādi virzieni, kuros varam doties, bet um, tajā pašā laikā attīstība ir uh, atšķirīga. Hidrauliskās laušanas rezultātā iegūta uh, enerģija ir saistīta ar vīdes apdraudējumu, ar katastrofām. Uh, tādas notiek dažādos pasaules reģionos. Ir jāpieņem vidas politikas soļi, kas ir saistīti ar uh, fosīlo mm, nesēju izmantošanu, kas kļūst aizvien piesarņojošāki. Un uh, hidrauliskā lāšana ir uh, ļā, jau būtiskas sekas izraisījusi, plūdus un citas. Uh, tas ir sarežģīti kvantificējams uh, arī attiecībā uz uzņēmumiem un sabiedrību. Mums Eiropā labāk jārīkojas nekā tas ir noticis ASV. Tādēļ jāinvestē atjaunīgās enerģijās, šī joma jāatbalsta, Eiropai jābūt atbildīgai, arī ievērot to, kas notiek ASV. Mums jāpieņem atbilstoši lēmumi par šo a, tik ļoti nozīmīgo tēmu kopumu. Mums ir jājautā pilsoņiem un pilsonēm, jābūt demokrātiskiem, caurskatāmiem, visplašākajā apmērā, jo šeit mēs runājam par mūsu nākotni. Dubult atbildīgi esam. Uh, Nav pieņemams, ka šeit mēs mēģinātu es vārdā tās lietas, ko negribam pieļaut, ka nedrīkstātu ļaut tām, tā teikt, pa sēdz durvīm ienākt. Nu, par to iet runa. Tas ir suverēns Eiropas pilsoņu lēmums, ko neievēro. Uh, ja mēs runājam par mūsu vides un izēvielu aizsardzību un mūsu nākotnes aizstāvību. Tas neatbilst tam, ko pilsoņu lielākā daļa vēlas, bet tikai tam, ko vēlas koncerni, kuriem ir uh, nozīmīga tikai sava pēļņa, Viņi vēlas noteiktas šķīrēja procedūras, kas arī ir ietverta šeit šajā nolīgumā, lai arī tas nav vairākuma gribas izpausmes rezultāts. Tagad energoplāns un ilgspējība vidas risinājumos šajā jomā TTIP un daudzas citas lietas ir vienkārši traģēdija. Paldies! Nākošais runātājs Borelli kungs e FTD. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Par TTIP mums ir uh, cita nostāja, ne tikai atvērtība, tirgus atvērtība, jo nu, tas uh, vienkārši nav uh, sabalansēts salīdzinot ar ASV pusi. Mēs gribam konsultēt konstruktīvi iesaistīties, bet vēlam arī, vēlamies, uh, lai prioritāri būtu pilsoņi, MVU, parastie pilsoņi, un ļoti būtisks punkts ir energo jautājums. Sāstībā ar to mūsu pieeja nav tāda, ka mēs atkarību no Krievijas, kas būtu nestabils partners, aizvietot ar atkarību no. Uh, no, atkarība no Krievijas, kas ir nestabils partners, mēs neaizvietu ar atkarību no a, ASV. Ir jāveic vairāk pētījumu, ir jāatrod jauni apgādes a, ceļi un a, tādas ļoti patiesas izmaiņas vēl nav redzamas, un a, mēs redzam, ka šeit drīzāk runiet par zinātniskiem pētījumiem. Tas ir tas, par ko runājam. Šīs a, diskusijas starpā ASV un a, ES Energo jomā mēs redzam, ka šeit ir tādas pārnacionālas interešu jomas, kas ir ļoti attālināts no pilsoņu interesēm. Tagad par MVU. Nu, vienkārši nav pieteikums tikai veikt sabiedriskas konsultācijas, jo konsultācijas līdz šim ir parādījušas, ka ir pārāk maz geogrāfiskas sabalansētības un pārāk zema pilsoņu iesaiste, tas neatspoguļo realitāti 28 dalību valstīs, tas, ko redzam pēc aptājām. Ir nepieciešams novērtējums, iesaistot visus aktierus, iesaistot MVU. Paldies! And now we go... Nu, un tagad citi runātāji. Bet ne vairāk kā divas minūtes katram. Jo, lūk, Teličkas kungs jau teica. Tieši tā, tagad runās Līnaras kundze no Alda. Priekšsēdētāji, paldies! Kā jau minēja mans kolēģis Telečka, Mēs vēlamies atbalstīt šo atzinumu projektu, tieši tā kā to jūs esat sagatavojis priekšādātāji. Domāju, ka svarīgi sagatavot spēcīgu atzinumu no mūsu komitejas, INTA komitejai un rast kompromisus, ko tad var atbalstīt plašs vairākums, lai nosūtītu spēcīgu vēstu tālākajām sarunām. Vēlamies uzsvērt ka mūsuprāt svarīgi ir radīt līdzsvarotu atzinumu un pievērsties tikai ar komiteju saistītiem jautājumiem, paliekot mūsu kompetences ietvaros. Mēs uzsveram to, cik svarīgi ir enerģija saistībā ar TTIP, ņemot vērā paredzēto paziņojumu par, Eiro, par enerģijas savienību un enerģijas drošības stratēģiju, par ko šobrīd tiek spriests ITRE. Mums ir ļoti svarīgi nodrošināt šeit konkurētspēju, pārskatāmību enerģijas sektoram Eiropas Savienībā ar mērķi nodrošināt pieejamas eh, cenas, tāpat laikā vienlaicīgi augstus vidas aizsardzības standartus. Alde uzskata, ka ka kopumā ziņojums ir ļoti līdzsvarots un nepieciešams pāris tēmas varbūt tomēr mazliet vairāk skatīt fokusēti. Nu, piemēram, nepieciešamība radīt novatorisku tādu atmosfēru, kas veicinātu pētniecību un novatorismu. Un visbeidzot, pavisam īsi jau tika minēti, MVU ir tie, kas, protams, veido ES ekonomikas mugurkaulu, un mēs vēlamies pārliecināt, ka MVU saņem pietiekamu atbalstu un netiek aizmirst šai kontekstā. Aldē tas ir ārkārtīgi svarīgi, un mēs eh, sakām jums jau tagad paldies, ka ņemsiet vērā mūsu domas. Paldies tālāk, Hokmarka kungs. Priekšādātāji, paldies! Un paldies referentam vienlaicīgi Domāju, ka ļoti labi sagatavots atzinums. Man, mani viedokļi vienkārši, mans viedoklis vienkārši tāds, ka vajadzētu vēl mazliet stiprināt šo virzību. Pirmām kārtām es domāju, ka būtu jāpasaka, ka Eiropas tautsēmniecībā nav pievilcīgākas un kārdinošākas alternatīvas kā vien rūpniecības spēcināšana transatlantiskā tirgus palīdzību. Globālā tautsemniecība ir augus daudz straujāk nekā Eiropas Savienībā. Un mēs ar katru brīdi spēlējam ar vien mazāku lobu globālajā tirgū, tas aug augumā. Uh, Un šādā scenārijā veidot transatlantisko tirgu starp diviem lielākajiem spēlētājiem, divām eh, attīstītākajām ekonomikām ir ārkārtīgi svarīgi. Un lielā mērā tam, eh, tas skar visas tās svarīgākās jomas, ar ko strādā mūsu ko, eh, komiteja, visi veidi tradicionālās rūpniecības nozars, digitālo ekonomiku tāpat. Šai digitālajai ekonomikai ir vajadzīgs mūsu kopdarbs. Un ir ārkārtīgi svarīga vēl viena perspektīva, respektīvi konkurences līmenis. Šajos laikos, kad citur pasaulē norisinās konkurence, izmantojot pēc iespējas zemākus standartus un cita veida negatīvākas lietas, tad ES un ASV savukārt var dominēt ar tādu uz augšu virzošu konkurenci ar augstākiem standartiem, ar labāku regulējumu visās šajās jomās, kas eh, var atbalstīt izaugsmi, bet var to darīt arī tādā attīstītas ekonomikas kontekstā. Izaugsmi bez piesārņojuma, piemēram, var nodrošināt. Un tāpēc tā ir tā doma, kas mums būtu arī jā, jāatzīmē, respektīvi, cik ļoti svarīgs šis transatlantiskais tirgus ir rūpniecībai, bet cik pozitīvai jābūt tā ietekmei uz standartiem. Nu, lūk, paldies! Paldies priekšādātāju, arī jums paldies kā referentam. Paldies, godātais kolēģi, tālāk Ernsta Skundze. Um, jā, vielen dank. Jā, paldies. Tā tad, principā, gribu teikt, ka nu, nevienam jau nekas nav pretī brīvās tirdzniecības nolīgumiem, bet tītiem gadījumā tas nav brīzās bez tirdzniecības nolīgums tikai, bet arī ar citiem to saistītiem jautājumiem. Piemēram, regulatorā koherence. Mums ir liels problēmas ar to, jo nozīmīgi jautājumi tiek atbīdīti telpā bez demokrātiskas konferences. Un kas garantēs to, ka vides standarti nesamazinās, ka klimata jomā nesamazinās standarti, ka netiek pieņemti lēmumi, neiesaistot parlamentus, kas ir šajā virzienā tādēļ, ka finansiāli tas būtu interesanti, vai, jo lielie uzņēmumi rada atbilstošus uh, priekšnosacījumus un veicina tos. Nu, tas ir pirmais punkts, kas mums liekas ļoti problemātisks. Otrais - investora aizsardzība. Par to grib runāt. Un man liekas, ka mūsu komitē arī skaidri vārdi jāsaka, jo, piemēram, ja mēs paraugamies uz eno, energokoncerniem, Vatterfall iesūdz Vāciju 4,7 miljārdi, kas tiek pieprasīti. Spānija 2008. gadā nokļuva. Nu, uh, Ekonomiskajā krīzē 29 miljardi tika prasīti no uh, energokoncerniem. Argentīnā 52 šādi prasību gadījumu un daudz citas valstis pasaulē, kur um, tas tā notiek. Līdz ar to jautājums, vai mēs darām ko tiešām pareizi, ja neradam šeit pilnīgu skaidrību. Uh, un investoru aizsardzības formu šeit uh, samazinām. Nevis vienkārši kaut ko jaunu radām, kas būtu nedaudz demokrātiskāks. Uh, Un um, nākošais jautājums - bāžas um, energo uh, sektorā, hidrauliskā laušana, nafta no bitumen smiltīm un citi. Vai šie lielie mērķi, ko mēs kā es esam nosprauduši, var tikt realizēti šajā jautājumā - energo mērķi, taupīšana un vispārējais uh, arī reģionālo uh, īpašo uh, speciālo produktu aizsardzību tāpat. Uh, Bet nu šeit eh, redzam, ka pilnīgi neskaidra ir situācija un līdz ar to ar šo tītību tā kā tas tagad tiek diskutēts, tam nevaram piekrist. Thank you, madam. Paldies. Godātā kolēģi, tālāk Zanu NATO kungs. Paldies. Sirsnīgs paldies, priekšstādātāji kungs. Es piekrītu jūs teiktajiem tajā, ka TTIP tiešām ir liela uh, iespēja Eiropas Savienībai un tās 28 dalībvalstīm, un tāpat es arī domāju, ka mm, pretēji attīstība būtu mm, riskanta Eiropas Savienībā, mēs zaudētu tirgos, un tad uh, paliktu tikai brīvās uh, tirdzniecības zona. ASV un Eiropa būtu izslēgta no šī procesa. Bet neskatoties uz visu, gribu teikt, ko par enerģiju. Eiropa 50% no energopatēriņa ieved viss, kas nepieciešams apkurei, elektroenerģijai, transportai, tad, transportam, tad 50% tiek ievest. situācija tāda, ka ir nozīmīgi, ka mēs ievedam gan naftu, gan metānu, dabas gāzi, ogles, jo visādi citādi mēs nevaram uzturēt rūpniecisko ražošanu. Tātad, cik tad daudz uh, metānu mēs ievedīsim no ASV, kad šis tirgus būs atklāts? Tieši tie ir tie jautājumi. tas ir tas, kas ir nepieciešams, kas mums ir jāzina, kad zināsim arī standartus un atjaunīgās enerģijas daudzumam, ko vēlamies saražot, un tāpat arī attiecībā uz enerģiju, ko ietaupīsim. Tātad mēs pieņemsim lēmumu, cik mēs ievedam. Vai arī, piemēram, um, CH4, CK4, proti metāna gāze, un tāpat arī uh, uh, frekinga procesā, respektīvi hidrauliskās laušanas procesā iegūtās uh, izēvielas. Un tad mēs varam pieņemt lēmumu attiecībā uz patēriņu, ko esam noteikuši iepriekš. Grazie, prezidente. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es piekrītu atzinumam, ko jūs esat iesniedzis priekšsētāji, kungs piekrīt saturiski, un vēl divas uh, papildinošas idejas. Nu, pirmkārt, vispārējā daļā, bet arī attiecībā uz uh, rūpniecību. It īpaši uzsverot tos sektorus, kur ir energointensīvi. Nu, pirmais jautājums, par ko grib runāt, ir iepirkumi. Un tā vispārēji. Uh, runājot, jāsaka vien, ka ir liels atšķirības energocenā Eiropas Savienībā un ASV. Būtu nozīmīgi, lai izēvielas arī tik ļoti skaidri nosauktas. Izēvielas ir ārkārtīgi nozīmīgs elements rūpniecības politikas jautājumos un šajā nolīgumā. Mums vajadzētu ļoti skaidri to pasvītrot, izcelt un vēlreiz runāt par to, cik nozīmīgas ir izēvielas neatkarīgi no tā, vai cena ir augsta vai nē. Ir ļoti nozīmīgi, lai ASV politika būtu līdzīga mūsēji, arī attiecībā uz monopoliem. Nu, šeit grib teikt, ka tāda politika ir arī attiecībā uz Ķīnu. Mēs izteiksim grozījumus par izēvielēm. Un vēl viens aspekts par iepirkumiem, par pieejamību, par pieejamību tirgumu Mēs gribētu ļoti skaidri, lai apusējības princips tiktu pievienots. mūsu uzņēmumiem tas dos vienkārši lielākas garantijas. Atgādināšu par direktīvu, direktīvu par iepirkumu. Komisārs Barņie piedāvāja tekstu kuram būtu jāatļauj um, Eiropas uzņēmumu plašāka uh, iesaista Eiropas uh, Savienībā. Tas ir tas, ko tiešām vēlos uzsvērt. To vajadzētu pievienot klāt arī šajā uh, projektā, un es iesniegšu grozījumus šādā izpildē. Lielas paldies! Nākamais runātājs. Lielas paldies, priekšsādātāji! Ļaujiet man padalīties ar jums nu, tajās bažās, kas man ir par pāris aspektiem šai ziņojumā. Pirmām kārtām konkurētspēja un intelektuālā īpašumtiesības. Jūs teicāt, ka pateicoties TTIP, mums būs uzlabota konkurētspēja, bet jautājums tad ir tāds, kurš tad būs konkurētspējīgāks? Un kā mēs tad, kā tas viss atspogļosies rūpniecības e, izaugsmē? Vai nebūs tā, ka Eiropas rūpniecības uzņēmumi pārvāksies uz kaut kādiem tāliem austrumiem? Un tā rezultātā šobrīd, piemēram, var būt tā, ka mūsu rūpniecība dosies uz ASV, un, piemēram, lielā autobūvas uzņēmuma ar tur ražošanas uzņēmumus. Uh, Tas pats attiec uz lieliem ķimikālija ražotājiem. Tas ir vēl tikai pats sākums. Un domāju, ka rezultātā tas viss novadīs pie augsta bezdarba līmeņa šajā Atlantijas okeāna pusē. Un to svarīgi atminēties. Vajadzētu situāciju papētīt un veikt analīzi visos atsevišķajos sektoros. Nu, piemēram, ja skatāmies uz enerģētiku, uz inženieriju, Tāpat arī citiem, kas nebūs gana konkurētspējīgi, manuprāt. Un vēl viena lieta, kas man interesē, kā jau teicu, ir intelektuālā īpašuma tiesības. Amerikas patentu likums paredz um, pa, lietas, kas, piemēram, pie mums nav iestrādātas likumos, piemēram, attiecībā uz datorprogrammas un pieteikumu par šādām programmām attiecībā uz, uz patentu. Un tas var radīt problēmas mūsu MVU šeit Eiropā jo viņi nevarēs vairs tik atbilstīgi attīstīties, jo ir radīsies kaut kāds haoss šai ziņā attiecībā uz ASV un ES patentu sistēmu, tad varam nonākt pie virknes sūdzību un iest sastrēgumiem tiesās, ka rezultātē vispār būs tāda kā blokāda šeit Eiropā. Paldies, nākamais runātājs. Paldies! Domāju, ka mums kā ITRE komitejai būtu jādomā par to, ka ir virkne tādu gadījumu, kad dažādi veidi uzņēmumi cenšas pārdot preces uz ASV, tehniski raksturu preces, bet standarti nav vienādi, piemēram, attiecībā uz drošumu un kvalitāti. Abas puses vēlas, protams, atbalstīt kvalitātu un certifikātus, bet tā kā šīs prasības ir atšķirīgas, var rasties papildus izmaksas, izdevumi un šīs tehniskās prasības ir atšķirīgas, un tas būtu šeit arī jāpiemina tad iznāk, iznāk kā dubulta testēšana. Vispirms testēšana ES, pēc tam vēl vienreiz ASV. Tā rezultātā tas varētu veidot pat līdz 20% no šo preču cenas ES. Un arī otrā okeāna pusē šīs iz, izmaksas noteikti tiks ieskaitītas cenā. Piekrītu, ka enerģijai arī jābūt ļoti redzamam sarunu punktam. Nu, sarunu vedējam vēlu veiksmi. Domāju, ka viņam šeit būs ļoti gudri jāizturas. Arī, kad lasīju šo trešo daļu par līdzīgu valsts atbalstu dažāda veida enerģijas avotiem un piegādēji Tas jau pat Eiropā ir strīdīgs jautājums, kur tad nu vēl pāri okeānam. Es domāju, ka tas nav viegls atspērienu punkts, bet konkrēts priekšlikums izstrādāšu un piedāvāšu vēlāk. Paldies, Ribatskas kundze. Paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām gribu teikt jums paldies par šo atzinumu. Man ir pāris vispirmām kārtām tādu vispārīgu komentāru sarunas par TTIP prasa daudz lielāku pārskatāmību. Tā informācijas telpa, kas pastāv ap to, ne, nepieļaus nekādu vakumu. Ja tajā nebūs satura, tad to aizpilda baumas. Un tieši tā tas ir noticis šai gadījumā. Cilvēki kļūst arvien bažīgāki, satrauktāks arī sabiedrība uztraucas par TTIP. TTIP tiek jauts ar akta, un tas, protams, ir problemātiski. Es tāpēc gribētu, lai par sarunu gaitu būtu pieejams vairāk informācijas. Tālāk par IKT runājot. Tas nozīmē, ka tiek vākti dati, arvien vairāk dati tiek apkopoti, un šo, šis datu daudzums ir liels, tad kā mums sevi pasargāt? no tās kontrol, kontrols, ko īsteno ASV attiecībā uz datiem. Viņiem ir tāda tendence. Kā pārliecināties, ka privātums tiek respektēts un paliek ne, neskarts attiecībā uz Eiropas pilsoņiem? Es piekrītu, pilnībā piekrītu tam, kas tika teikts par intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesībām. Standartizācija šeit būs ļoti grūti, jo standarti ir ļoti atšķirīgi Un viņi vispār šo lietu skatu pavisam citādi nekā mēs, Eiropieši. Paldies! Nākamais runātājs - Delka Stiljo kundze. Paldies priekšādātāji! Nu, kas tad te ir? Piekrītu tiem, kas teica, ka šīs sarunas mums piedāvā unikālu iespēju izaugsmai, darba vietu radīšanai progresa gūšanai. Un tas nāks par labu gan es iedzīvotājiem, gan ASV iedzīvotājiem. Šeit mēs runājam par lieliskām iespējām ekonomi, eh, apjomu ietaupījumiem. Un ir divas tīri politiskās un ekonomiskās jomas eh, teritorijas, kas faktiski taču lūk ir ar tādām kopējām vērtībām, ar demokrātiju, Un tāpēc šī tiešām ir vienkārši unikāla iespēja. Nu, runājot ne tikai par sociālo ekonomikas sekām un ietekmi, bet arī par ģeopolitisko nozīmi. Domāju, ka mums ir jābūt ambicioziem, tāpat laikā pragmatiskiem. Mēs jau šeit neveidosim kaut kādu jaunu vienas nācijas valsti apvienosim tagad ASV un ES. Nu nē, taču mēs vienkārši cenšamies panākt vienošanos par brīvo tirzniecību. Nu, jāsaka, šīs sarunas, protams, vēl ir tikai pirmajā posmā, bet, protams, mērķis ir ambiciozs. Enerģijas jautājumi šobrīd vēl pat netiek apspriesti, tie vēl nav šīs vienošanās pamattekstā iekļauti. grasamies uzsākt sarunas par enerģijas sadaļu un par izeivielām. Nu, un, protams, ka digitālā joma ir ārkārtīgi svarīga, bet mēs arī nesam vēl nonākuši pat tik tālu, lai vispār sāktu par to domāt. Un tāpēc, kolēģi, es domāju, ka mums ir jābūt tādiem ļoti fokusētiem un jāpievēršas tam, kas patiešām tiks šobrīd ietverts šai vienošanās tekstā. Mums taču ir kaut kāds darba grafiks, termiņi. Un ASV neies e, tālāk sarunās ar pašreizējo e, e, prezidenta varas laiku. Un tas jāņem vērā kad runājam par enerģiju un izēvielām, un mēs jau šobrīd kavējam šos termiņus, un tāpēc um, par digitālām tehnoloģijām vispār vēl pat ne, nav sākts runāt. Un tas ir jautājums, protams, komisijai, vai viņi pievērsīsies šim jautājumam astotajā sarunu raundā. Kāds tad ir tas laika grafiks, realistisks laika grafiks, ko viņi paredz šai saistībā, uz ko mums vajadzētu tagad pievērsties, koncentrēties visvairāk? Šī jau nav šī vienīgā brīvās tirniecības vienošanās, eh, ko esam slēguši. Un tāpēc eh, tā nav pilnīgi vienīgi, vienīgā iespēja. Paldies! Paldies, nākamais runātājs! Priekšādētāji, paldies par to, ka devāt vārdu. Esmu šeit, pa kreisi no jums. Arī es jūsu atzinumu skatu tādā pozitīvā gaismā, domāju, ka tas ir tiešām labi sagatavots, un tomēr eh, tas ietver līdzīga veida propagandu, kā attiecībā ar Krieviju un Ukrainu. Krievija mm, ar propagandu nodarbojas krietni vairāk, un tas pats attiecas arī uz TTIP. Katru reizi, kad līdzdarbojos konferencēs, tad otra puse vienmēr izplat kaut kādu informāciju par TTIP It īpaši tajos gadījumos, kad šādas informācijas trūks, tas viss tiek uh, uzsūkts kā um, slapjā sausā sauklī. Mums ir jāparāda iedzīvotēm, kāda ir realitāte, ir jāveic reāli pētījumi par, uh, jādomā par uh, medikamentiem, par finanšu pakalpojumiem, pārtiks nekaitīgumu, visas šīs lietas ir svarīgas. Saku to jums tāpēc, ka mums ir jāgatavojas tam, lai mēs varētu gūt šais sarunās virsroku. Jo, ja tas noslēgsies veiksmīgi, tad tādā gadījumā 10 līdz 15 tūkstoši darba vietu varētu radīt mums un vairāk kā 1 miljārdu uh, eh, ieņem, ieņēmumu eksportā. Bet var arī negatīvi beigties šis projekts līdzīgi kā Ukrainas-Krievijas konflikts, un tas nebūtu pareizi. Roila kungs. Kandas kurts. Es pavisam īsi uzstāšos, gribēju uzstāties tikai tādēļ, ka, nu, tā tiešām īsti nesaprot, ja mums ir tāda iespēja palielināt tirgu. Un ir tīpaši uzņēmumiem Eiropā rast jaunus noieta tirgus. Jauniem cilvēkiem tā ir iespēja jaunām darba vietām, un ja šeit ir problēmas, nu tad problēmas ir jāatrisina. Es nekad neesmu sapratis, kādēļ mēs runājam tikai par problēmām. Tā ir milzīga iespēja Eiropai. Uh, Man liekas, ka mums jānodibina fana klubs šim projektam. Un tad jādomā par to, kā mēs tās problēmas, kādas ir tās, vai risina un kā atrisina. Dažkārt ir tādas lietas, kuras nevajag kopā visiem risināt. Nu, ne visās jomās jābūt kopējām normām. Un ja es uzklausu to, ka nu, tikai amerikāņu, uh, e Eiropas uh, tirdzniecības. Uh, nolīguma dēļ Eiropā visur būs hidrauliskās laušanas procesi atļauti. Eiropā jau tagad tās valsts, kas to vēlas, to dara, un citas nē, bet tās tad iepēr gāzi no Krievijas, tā tad ir viņa problēma. Bet nu, šī ap, problēma absolutizācija Un tas, ka tās tiek padarīts par centrālo lietu, man liekas, ka tās ir ļoti liels problēmas, šī ļoti nozīmīgā problēmā. Rīkosimies otrādi, paraudzīsimies, kādas ir iespējas un tad eh, kādas ir problēmas vai un kā tās var atrisināt. Nu, tas varbūt būtu tāds inteliģentāts jautājums risināšanas veids. Liels paldies! Un tagad Somēlis kungs no Eiropas komisijas, tirzniecības ģenerāldirektorāta. Lūdzu. Paldies! par mums sniegto iespēju izteikties un piedalīties šajās debatēs. Vispirms, ņemot vērā to, ka daudz deputāti runāja par laika grafiku šim nolīgumam, es gribētu informēt jūs par šī brīža situāciju. Tā kā jūs zinat, astotais rauns, sarunu rauns notika februāra sākumā, un nākamais ir plānots nedēļā, kas sāks ar 20. aprīli ASV. Mēs no savas puses esam gatavi uh, censties panākt pēc iespējas vairāk progresa 2015. gadā, nu, pie nosacījuma, ka rezultāts ir līdzsvarots. Un, uh, Mēs ņem vērā arī to mandātu, ko esam saņēmuši. Cerams, ka ASV varēs nodrošināt uh, tirzniecības veicināšanas iestāžu līdzdalību uh, nākamajā mēnesī, un ka tas mums ļaus uh, noslēgt uh, to sarunu aspektu, kas ir absolūti izšķirīgs šajā uh, fāzē. Un, protams, mūsu mērķis ir panākt ambiciozu, visatvarošu vienošanos un kā daudz deputāti šo pēcpusdienu norādīja, mēs to redzam kā iespēju, kas ir jāizmanto. Mēs uzskatām priekšsēdētāji, ka jūsu atzinums liek uzsvaru uz vairākām lietām, kas arī no mūsu skatu punkta ir svarīgas. Enerģija, MVU, eh, rūpniecības nozares, publiskais iepirkums. Nu, par enerģiju no sākuma. Daudzi deputāti par to runāja. Mūsu mērķis no tiesas ir iekļaut šādu te sadaļu arī mūsu sarunu plānā un rēģēt uz Tajānī kunga teikto par izējumateriāliem. Nu, tiešām ļoti daudz mēs esam runājuši par enerģiju, un, e, bet patiesībā te runa ir par enerģiju un izēvielām. Vēl eh, šeit jau no paša sākuma ir svarīgi saprast, eh, par ko šīs sarunas nav. Tātad mēs nerunājam par suverēnām tiesībām izmantot dabas resursus. Mēs nerunājam par lēmumiem attiecībā uz enerģiju kokteili, kas dalībvalstīm būtu jāizvēlas. Uh, Tad, kad šāds suverēns lēmums ir pieņemts, tad mums vienkārši ir jānodrošina, ka nav nekādas diskriminācijas attiecībā uz Eiropas Savienības operatoriem un ka viņiem ir pieeja e, attiecīgajiem resursiem e, saskaņā ar suverēnajām valsts tiesībām. Un e, šajā gaismā mēs arī skatām eksporta, potenciālos eksporta ierobežojumus attiecībā uz jēlnaftu un dabasgāzi. runājot par enerģiju, ko mēs mēģinām izdarīt? Gribam uzlabot un diversificēt savu situāciju. Kāds teica, ka mums nevajadzētu aizstāt atkarību no Krievijas ar atkarību uh, no ASV. Nu, tas no tiesas nav mūsu mērķis. Mēs vienkārši gribam diversificēt uh, mūsu enerģijas avotus, kas rezultātā uzlabos mūsu energodrošību. Un no konkurētspējas viedokļa, kas arī svarīgi, uh, Vairāk no jums par to izteicās, par šo te atšķirību starp cenām, kas ir ļoti svarīgi energoietilpīgajām rūpniecības nozerēm abās okeāna pusēs. Nu, arī šo aspektu mēs apskatam, gribam apskatīt šajā enerģijas sadaļā un mēģināt rast vismaz daļu risinājumu šai problēmai. Nu, pilnībā jau mēs to neatrisināsim, protams, Te ir jāizmanto arī citi uh, risinājumi, eh, vietēja līmeņa lēmumi Eiropas Savienībā. Un arī komisijai ir savu priekšlikumu šeit, protams. Un vēl es gribu iedrošināt tos deputātus, kas uzsvēra, cik svarīgi ir runāt arī par atjaunīgiem energoresursiem. resursiem Protams, mēs šeit nerunāsim tikai par fosīlo kurināmo, bet iekļausim uh, arī sarunās aspektus, kas ir saistīti ar atjaunīgiem energoresursiem. Tāpat runāsim par uh, energoefektivitāti un mūsu mērķim šajā uh, virzienā. MVU. Protams, tas ir mūsu ekonomikas uh, centrā, un to daudz no jums atkārtoja Tieši tāpēc pirmo reizi tirzniecības eh, sarunu laikā esam lēmuši veltīt atsevišķu sadaļu arī MVU. To darīsim, lai pirmām kārtām nodrošinātu informāciju, kas viņiem ir nepieciešama, lai viņi varētu izmantot savas iespējas, uh, un lai būtu tāds horizontāls pārskats par visām normām, kas eh, šajā nolīgumā, kas varētu eh, sniegt eh, labumu MVU. Rūpniecības nozars. Jūs izcēlāt dažas no šīm nozarēm - automobīļu, nu, ražošana, ķimikālijas. Nu, šeit, protams, mēs arī gribam paredzēt atsevišķas sadaļas eh, eh, nolīguma eh, regulējumā. Un vēl, priekšsēdētāji, mēs piekrītam tam uzsvaram, ko jūs liekat uz publisko iepirkumu. Ļoti svarīgs jautājums mums, un nu, tas noties ir sarunu centrā, lai mēs nodrošinātu piekļuvi, labu piekļuvi publiskā iepirkuma tirgum, tirgiem ASV. Uh, ņemot vērā, kādi šķēršļi pastāv uh, un kādas ir atšķirības uh, regulējumā starp Eiropas Savienību un ASV. Nu, liels paldies. Paldies, saka priekšsādātājs, paldies par visiem skaidrojumiem no jūsu puses. Mēs uh, te mazliet esam iekavējušies jau ar diskusijām. Bet, nu, diskusiju noslēgumā gribētu izcelt vairākas lietas. Pirmkārt, paldies par izrādīto atbalstu. Lielākā daļa ānu referentu uh, atbalstīja uh, atzinuma uh, projektu mm, tādā kopumā. Ļoti gaidīšu jūsu grozījumus, tie no tiesas var mums palīdzēt. Mm. Gan ānu referentu, gan citu deputātu komentāri. Ļoti tos gaidīšu. Uh, laipni lūgt arī uh, kolēģi no Startautiskās tirzniecības komitejas, kolēģis uh, Lange, kas arī atbild, atbildīgs par TTIP. Uh, eh, šobrīd mēs neredam kaut ko jaunu, kā to kolēģi norādīja. Mēs šobrīd runājam par tirgus atvēršanu tirzniecībai. Mums ir līdzīgas attiecības ar Japānu un Dienvidu Koreju. Ne, nav pilnīgi tāpat. ASV un eh, Japāna nav viens un tas pats, bet mums jau ir laba pieredze. Viss ir atkarīgs no sarunām. Jūs runājat par caurskatāmību, pilnīgu caurskatāmību, ideāli. Bet E, jūs jau varat sekot līdzi šīm sarunām internetā. Un pēc katra sarunu raunda ir arī ziņojums internetā pieejams. Vajag ar to iepazīties. Tas ir ļoti svarīgi mūsu pilsoņiem. Mūsu atbildība ir uzsākt diskusijas e, katram savā reģionā, raja, e, Eiropas Savienībā, un galu galā mums jau ir jālēm. Jo jautājums bija, kurš Eh, garantēs eh, visa rezultātu. Nu, sarunu vedēju un pēc tam arī mēs, Eiropas parlamenta deputāti, mēs par to balsosim. Tāpēc mums uzreiz jau šobrīd ir jāsāk diskusija uh, un viedokļa apmaiņa arī ar mūsu pilsoņiem. Uh, vairāk kolēģi, manka kolēģis un uh, citi jau te uz to norādīja. Jūs runājāt par zināmām bažām. Jā, nu, bažas ir dabiska lieta, bet daži no jums uh, nebijāt klāt. Uh, eh, Ašiņi kungs, jūs norādījāt uz vairākām problēmām. Mēs negribam nekādu sociālu vai vidas dempingu. Tas ir acīm redzami, bet tas būs atkarīgs no sarunu rezultāta no procesa un rezultāta. Sarunām jābūt atklātām, uh, un mums pašiem ir jābūt godīgiem un atklātiem šajā sarunu procesā. Mēs nevaram vienkārši sūdzēties. Vienkārši ir jāuzsāk uh, diskusijas, publiskās diskusijas par to konkurētspēju. Nu jā, protams, mēs gribam atvērt savu tirgu, mēs gribam lētāku enerģiju Eiropā. Un Gerekungs, konkurētspēja ir atkarīga no enerģijas cenām. Bet, nu, visu mēs redzēsim tad, kad zināsim sarunu rezultātus. Intelektuālā īpašuma tiesības. Ribatskas kundze, jūs jau teicāt, cik tas svarīgi. Nu, te ir visādas grūtības. Protams, ka ir grūtības. Eiropas komisijas pārstāvis teica, ka vien no, viens no svarīgākiem jautājumiem ir publiskais iepirkums. Nē, nu, protams, ka mēs nevaram uh, turpināt kā līdz šim. Publiskais iepirkums ASV ir pilnīgi slēgts mūsu uzņēmumiem un MVU. Ļoti daudz problēmas. Daudz sarunu raundu vēl priekšā. Un pareizi jau teicāt, no Amerikas puses, uh, nu, tur ir zināms termiņš - 16. gada beigas nu, varbūt viņi to grib vēl uz, eh, uz sarunas nobeigt Barack Obamas eh, eh, darbības laikā. Nu, iespējams, ka mēs gribam to pabeigt, kamēr nu, mēs šeit esam Eiropas parlamentā. Mums, mūsu partneri ASV mums var palīdzēt, un tam es tiešām no tiesas ticu. bet mums nevajag sasteigt savas sarunas. Mums ir jārunā un jāskata punkts pa punktam, un pēc tam galu galā es esmu pārliecināta, tas būs ieguvums abām pusēm, gan Eiropas Savienībai, gan Amerikas Savienotajām valstīm. Liels paldies visiem par diskusijām. Eh, man bija ļoti svarīgi dzirdēt jūsu viedokļus, jūsu bāžas. Eh, bija svarīgi zināt, ka ir lietas, kam jūs nevarat piekrist Un tas svarīgi, protams, bija arī Eiropas komisijai un mūsu sarunu vedējiem. Tātad mūsu atzinums ir jāpabeidz pēc iespējas ātrāk. 27. februārs 2012 ir termiņš grozījumu iesniegšanai, tātad tas ir jau šonedēļ. 27. februārs 2012 lūdzu iesūtiet visus e, jūsu grozījumus, tie mums būs ļoti noderīgi atzinuma izstrādē. un kolēģi. Tālāk es gribētu aicināt piecus runātājus uz mūsu uh, atklāto uzklausīšanu, tātad diskusijas par TTIP šodien. Tas ir nākamais darba kārtības punkts, punkts numur 14. Un varbūt ne visi paliks līdz pašām beigām, tāpēc par darba kārtības 16. punktu gribēju teikt, ka nākamā sanāksme Mitra komiteja būs 23. martā pulkstens 3 līdz uh, eh, 18.30 un m, mm, pēc tam 24. martā no 9 līdz 12.30 un no 3 līdz 18.30. Tātad 23. un 24. marts ir mūsu nākamās sanāksmes datumi ITRE komitejā. Uh, Tātad, bet tagad atklātā uzklausīšana. Laipni aicinu mūsu piecus viesrunātājus šeit priekšā un arī kolēģi no INTA komitejas Bernt Langeskungs. Ļaujiet man uh, sākumā teikt pāris vārdus Man ir tik daudz eh, dokumentu šeit priekšā, ka svarīgi ir nesajaukt. Nu tā. Tātad tikko mēs noslēdzām savas diskusijas par ITRE atzinumu attiecībā uz TTIP. Mēs runājām par iespējamiem rezultātiem un arī par to, cik aktuāls šis jautājums ir kļuvis e, visā Eiropas Savienībā. Mēs redzam arvien pieaugušu pret, pieaugušu pretestību e, TTIP nolīgumam. Tas mums ir jāpatur prātā. Ja mēs ticam šīm te sarunām un tirgus atvēršanai, nu mums ir jāapzinās par to, eh, kas notiek sabiedrībā, kādas ir vēsmas. Eh, parlamentam ir jāuzņemās atbildība par to, un to es jūtu arī savā valstī. Eh, katras nākamās diskusijas kļūst arvien karstākas un karstākas diskusijās ir daudz vairāk ideoloģijas nekā reālu faktu cilvēki eh, lasa ziņas internetā, mm, bet eh, nevienmēr iepazīstās ar pašiem ziņojumiem. Un rezultātā ir ideoloģiski pret e, eh, TTIP. Tāpēc svarīgi ir mainīt šo te ideoloģisko pretestību un nomainīt to uz e, diskusijām pēc būtības. Nu, tas arī ir mūsu galvenais mērķis, eh, rīkojot šo te uzklausīšanu. Šķiet, eh, kā ievadvārdi, tad tas arī būs viss no manas puses, bet tagad es došu vārdu īsiem ievadvārdiem arī kolēģim no INTA komitejas. Nu, tiešām īsi, jo mēs mazliet kavējamies. Eh, Lielas paldies, Klangas kungs. Nu, centīšos izteikties īsi. Manuprāt, šī uzklausīšana ir īstajā laikā. Jūs pirms mirkļa runājāt par savu atzinumu attiecībā uz rezolūciju, ko mēs gatavojam, un mēs to, eh, šo eh, lietu pārnājam arī savā INTA komitejā. Un e, nu, te mums ir jāatskatās uz to, kas ir noticis pēdējā pusotra gada laikā un e, kādu padomu, kādas vadlīnijas vai e, Eiropas parlaments var sniegt Eiropas komisijai. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka uh, TTIP pa, ad, pa, palīdzēs Eiropas Savienībai uh, un kalpos ES interesēm. Un Mums ir jācenšas uh, izmantot visus instrumentus mūsu rīcību politiku jomās, lai virzītos uz izaugsmes mērķi. TTIP eh, satura arī daudz aspekts un jautājums, eh, ar kuriem strādā ITRE komiteja, bet tas attiecās, protams, arī uz citām parlamenta komitejām. Šobrīd ir 14 komitejas, kas izstrādā savus atzinumus, eh, ko viņas iesniegs INTA komiteja. Man liekas, tas ir unikāli. 14 komitejas. Nu, lai nu kā, visi aspekti, par ko mēs runāsim šodien uz uzklausīšanā, ir ārkārtīgi svarīgi enerģija, energodrošība, kvalitātes standarti. Ļoti svarīgi, un no manas skatu punkta svarīgi ir eh, runāt arī par MVU. Jūs varbūt atceraties arī rezolūcijas projektu, tur es eh, tieši iekļāvu atsevišķu sadaļu par MVU ir ārkārtīgi svarīgi, ka arī šis sektors gūst labumu no TTIP, lai ir labāks regulējums, lai ir standarta apusēja atzīšana un pieejama informācija. Nu, tātad tas attiecībā uz perspektīvām, kādas ir MVU. Šis princips, šī pieeja sāk, eh, no sākuma domāt arī mazi ir ļoti svarīgi. Nu, Tas tā tiešām pavisam īsti no manas puses. Paldies, ka uzklausījāt māju, eh, mani un eh, nu, pievērsīsimies ekspertiem. Eh, paldies, saka Buzekungs. Tātad sākumā uzklausīšanu vadīšu es un otro daļu vadīs mans kolēģis Lange. 14 atzinumi. Vai jūs, jūs saņemsiet 14 atzinums, vai jūs tiešām nopietni uztvērsiet pilnīgi visus un ņemsiet vērā tos visus? Atbildi jā, un noteikti ņems vērā arī ITRAS komitejas atzinumu. Bet nu, tagad tiešām ķersimies pie mūsu paneļa diskusijas. Tātad kā pirmo aicinu Pavelu Olehnoviču, kas pārstāv Centrāla Eiropas enerģijas eh, partnerības valdi. Viņš ir vadītājs. Un es dodu jums vārdu desmit minūtes jūsu prezentācijai. Liels paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Man ir liels prieks būt jūsu vidū un runāt par ārkārtīgi interesantu jautājumu, ārkārtīgi interesanta tēma. Runātājiem pazuda mikrofons. Okay, something happened. Sorry for that. So, once again, thank you very much. Tad vēlreiz paldies par to, ka mani uzaicinājāt. Es pārstāvu CEP organizāciju, kurā ir uzņēmumi no Centrāla Eiropas reģiona. Un mūs ļoti interesē šīs te diskusijas un sarunas par TTIP. Kopumā mēs lielā mērā atbalstam, ka TTIP koncepts tiek īstenots kas potenciāli varētu radīt arī uh, jaunas darba vietas un stiprināt nodarbinātību. Bet mēs uh, redzam atšķirības dažādos uh, rūpniecības sektoros Eiropas Savienībā. Esmu drošs par to, ka puses panāks pozitīvus risinājumus, bet mums Eiropas Savienībā ir jāapzinās, ka tās problēmas, kas ir saistītas ar T-tip, ir jādala nu, divās grupās Pirmkārtām ES-ASV attiecības, tā ir viena grupa, un otra, kas attiecās uz mums pašiem, tātad Eiropas Savienības regulējums. Kādas ir mūsu vajadzības? mums ir vajadzīga vienāda piekļuva jēlnaftai un gāzei, kas stiprinās mūsu energodrošību. Un tāpat laikā mums e, vajag turpināt attīstīt energoietilpīgās nozeres. Šobrīd mēs redzam, ka ir ļoti dinamiska attīstība ķimikālī nozarē ASV, jo ir zemas enerģijas cenas un e, lēti izē, izēmateriāli. Un kā jūs redzat šeit kartē, nākamajā slaidā, uh, Tad eh, rūpniecība ASV, piemēram, slāpekļa nozarē, 33% investīcijas nāk no Eiropas Savienības. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība ir zaudējusi virkni darba vietu. Mēs apzināmies, ka lētāka enerģija un izēvijas ir saistīts ne tikai ar vieglāku piekļuvi lētākiem resursiem, bet pirmām kārtām jau arī tas ir saistīts ar zemākiem nodokļiem un brīvāku vidas regulējumu. Tas ir jāpatur prātā. E, nu, tātad kāds ir mūsu regulējums Eiropas Savienībā? Kas Eiropas Savienībai būtu jādara, pirms viņa var apstiprināt un atbalstīt tētību? Nu, piemēram, ķimikālija nozarē 6,5% importa nodevas, kas aizsargā e, mūsu nozari. Un tad, kad būs TTIP, tad šis, as, šī nozare e, vajadzētu, to vajadzētu aizsargāt 5 līdz 10 gadus vēl īpaši. Un tāpēc mēs gribētu tādu atvieglojuma periodu līdz desmit gadiem. Tāpat divpusējās eh, garantijas klauzulu, eh, jo pusēm vajadzētu būt tiesībām paaugstināt savas importa nodavas, informējot par to otru pusi. Un šiem pasākumiem būtu jābūt obligātiem visa TTIP eh, pastāvēšanas laikā. Un Runājot par eh, iekšējo eh, uzņēmēju darbību uh, Eiropas Savienībā, svarīgi, lai rīč regula netiek skārta un arī uh, visi ASV operatori, ka viņiem ir jāatbilst uh, mūsu regulējumam. Nākamā lieta, kas ir ļoti svarīga, par ko arī notiek sarunas CO2 emisijas. Ļoti svarīgs ekonomisks aspekts, kas ir ciešā mērā saistīts ar preču gala cēnu. CO2 emisijas 2013. gadā ASV bija 16,55 kg eh, uz cilvēku, un Eiropas Savie, eh, Eiropas Savienībā tas bija 7,35. Ja viena tonna CO2 ir apmēram 600 ASV dolāru, nu tad mēs eh, pēc šiem skaitļiem vien jau redzam, eh, kāda ir cenu atšķirība gala produktam. Jautājums, kā novērst šīs atšķirības, kā tikt tām pāri. Uh, Mēs arī zinām, ka ASV e, ļoti strādā pie tā, lai samazinātu savas emisijas, bet, nu, kā jūs redzat, e, pagaidām apmierinoša rezultāta vēl nav, e, ņemot vērā, it sevišķi ņemot vērā ASV lielo ietekmi uz Eiropas Savienības rūpniecības nozari. Iekšējais regulējums. Nu, Kā jau es teicu, mūsu organizācija atbalsta TTIP, bet ir daži aspekti, daži uh, eh, regulējumā, kas mums būtu jāgroza, lai iespējas visiem būtu vienādas un lai konkurence būtu godīgāka. Svarīgi, lai mēs atbalstam uh, ražošanu Eiropā un darbietu izveidu Eiropā. Un te es runāju par uh, oglekļa. Uh, uh, emisiju sārakstu, tātad avotiem, no kurienes tas nāk. Un e, šeit mums vajadzētu e, būt īpašai attieksmei pret 100% CO2 e, piešķīrumiem bez maksas līdz 20. gadam un arī pēc tam līdz 30. gadam. Un es gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka uh, Daži uzņēmumi, kas jau ir iekļauti šajā sarakstā, vēl nesaņem pilnīgu atbalstu un labumu. Šos te labums eh, viņi bauda nevis 100%, bet līdz 74% eh, apmēram. Eh, vietējie avoti Eiropas Savienībā arī būtu vairāk jāatbalsta. Mēs gribam augstu, uh, augstās tehnoloģijas. Atkāpi būtu jāparedz, piemēram, ogļu uh, spēkstacijām uh, attiecībā uz CO2 emisijām līdz 2030. gadam. Un noslēgumā, nu jāsaka, ir acīm redzams, ka manas pārstāvētās nozares ir energo, ir energo ietilpīgas. Un Eiropas Savienībā uh, viņiem nav tik labvēlīgi apstākļi kā ASV. Uh, Nu, mēs vēlamies radīt jaunas darba vietas un uh, turpmāk attīstīt šo te nozari, veicināt nodarbinātību šeit un jāskatās, kā tē tip var mums palīdzēt. Tieši tāpēc es aicinu uh, īpaši pievērsties šai te nozarei, kas ir energo ietilpīga un ņemt vērā manus uh, priekšlikums, uh, tostarp, kas attiecās uz uh, oglekļa avotu sarakstu. Paldies, Alehnoviča kungs. Un tagad mūsu otrais uh, runātājs Mariāno Gonzāles Tejāda kungs. Vārds jums desmit minūtes, ja var tā jūs lūgt. Hola, buenos días a todos y todas. Vengo de, de... Labu pēcpusdienu visiem. Esmu Spānis no zaļo organizācijas, kas saucas Ekologistas in Action. Priecājos, ka varbūt šeit, es esmu pirmoreiz šeit, un ceru, ka mana prezentācija jums šķitīs gana interesanta. Pirmām kārtām gribu teikt, ka lūk, mums tiek dotas tikai desmit minūtes, bet teikt ir daudz ko vairāk, un ar šiem slaidiem varētu uh, nu, daudz labāk prezentēt to visu, ja man būtu ilgāks laiks atvērts. Tomēr centīšos jums sniegt pēc iespējas vairāk informāciju, bet, ja jūs vēlaties kādu papildus informāciju, tad jūs saņemsiet saites uz to pēdējā slaidā. Un tātad. Unos datos, que por lo que he escuchado en el debate. Un tātad. Pirmām kārtām. Par skaitļu. Domāju, ka jums visiem tie ir zināmi. Uh, Pirmām kārtām, lūk, energoatkarība Eiropas Savienībā 50%. Bet, nu, protams, īpaši atskatās uz fosilajām, uz fosilām degvielām. Un, nu, vispirms gāze un tad dabas gāze līdz pat 60% šī atkarība. Dzirdēju runātājs sakām, ka tā, protams, ir mūsu visu problēma. Turklāt gribu arī uzsvērt, ka enerģijas patēriņš Eiropas Savienībā ir ļoti E, dažādas sadalītas. Tieši transporta sektors ir tas, kas patērē visvairāk enerģijas. E, rūpniecība ir tālāk, tas ir arī turklāt līdz ar to ļoti tāds e, riskam pakļauts sektors, jo atkarīgs no naftas celām. Un Eiropā, protams, nav pašai naftas atradņu. Šai kontekstā, protams, Eiropas Savienība ir īpaši pakļauta riskam. Sākot no 2008. gada tas īpaši raksturīgi, atcerēsimies, ka tas bija tas brīdis, kad sākās ekonomikas krīze, tā izsakoja finanšu krīze, un šobrīd nu, notiek globāla pārveide, ne tikai tautsēmniecībā, ne tikai finanšu sektorā, bet redzam arī ģeopolitiskās pārmaiņas. Un eh, redzam arī neatgriezenisku, neatgriezenisku pasliktināšanos planētas eh, situācijā, ļoti apjomīgas pārmaiņas. Nu, un tam, protams, ir iespējams divas dažādas stratēģijas, kuram izmantot varam vienkārši rīkoties tāpat kā vienmēr, eh, neko nemainīt, ja varbūt varam tomēr kaut ko mainīt un kaut kam pielāgoties. Nu, ja turpinam darbību tāpat kā iepriekš, nu, tad tas, protams, būtu ļoti ērti. Tad mēs varam vienkārši ļauties inercei. Bet ņemot vērā, ka mainās apkārtējais konteksts, tad ir jāmainās. Nedrī, mainās arī pašreizējais status quo. Arvien grūtāk ir eh, palikt nemainīgam. Eiropas Savienība pilnīgi noteikti ir izdomājusies. Iedomājusies šobrīd turpināt darbību kā parasti un negrib ļauties pārmaiņām, tā nevēlas manīt enerģijas ražošanas patēriņu modeļus Eiropas Savienībā. tad joprojām cenšas importēt enerģiju no ārvalstīm, kaut arī tādējādi padara sevi atkarīgi no tām, bet tā vietā vajadzētu diversificēt enerģijas avotus, lai nebūtu šis viens piegādātājs, nu, piemēram, Kanāda varētu aizstāt Krieviju. Vismaz tā ir valsts, ar kur mums ir harmoniskākas attiecības. Tirdzniecības līguma tam ir vajadzīga. Tirdzniecības līgums ir uh, viens no instrumentiem, ko es izmā, izmanto, lai nodrošinātu piekļuvi enerģijas avotiem. Tomēr, ja turpināsim darbību tāpat kā iepriekš, tas, lai arī varbūt ir tas vienkāršākais veids, kā rīkoties, bet tāpat laikā tas pilnīgi noteikti neatbrīvos mūs no problēmām problēmas turpināsies, atkal turpināsies visa šī energoatkarība. Nu, vienalga, no kā mēs beigu beigās būsim atkarīgi, vai tā būs Kanāda vai kaut kas cits, bet tik un tā šī energoatkarība būs. Nu, protams, mēs vēlamies runāt arī par politisko suverenitāti. Ir jau ticis teikts, ka TTIP eh, kā vienošanās it kā varētu nodrošināt energo apgādes drošību, ja tā tiek iekļauta šai sarunām. Bet jāsaka, šobrīd starp vienu no ES dalību valstīm un ASV, respektīvi vienu lielu enerģijas uzņēmumu ASV, šobrīd ir strīds, tas tiks skatīties starptautiskajā tribunālā un e, te nemaz netiek vērt ņemts vērā vai suverēnās tiesības un domas, bet tas, protams, ir ļoti svarīgs jautājums, jo enerģija nenoliedzami ir ārkārtīgi svarīga. Un mēs tagad atstāsim uh, rīcības spējas, tiesības tribunāla rokās. Tāpat arī degvielas kvalitātes direktīva. Redzam, ka tur arī prasības ir samazinātas. Tie vairs ir tikai knapi burti. Bija sarunas ar Kanādu, ar ASV. Direktīvas mērķis bija sākotnēji samazināt CO2 emisijas eh, no degvielām, bet tā visa rezultātā uh, Tomēr eh, šeit notika dažādi veidi sarunas un tā tālāk, un rez, rezultāti nebija tādi, kā vēlējāmies. Kas tad notiks, vai šīs vienošanās tiks slēgts? Un beigās radīsies pilnīgi tāds klim, klimata hauss. Es domāju, jāsars ir arī par klimata pārmaiņām. Mēs dzirdam, vienmēr runājam par tādiem enerģijas avotiem, kas ir jauni, teiksim, šīs bitumenība, darvas smiltis. Uh, Um, hidrauliskā šķelšana un tādējādi gāzes ieguve, degflānekļa gāzes ieguve. Eiropas Savienība jāsaka šobrīd ārkārtīgi celš samazināt uh, siltumnīca efektu izraisošās gāzes. Un te, protams, mums jāstrādā čakli, bet mēs vienalga neesam pasaules lielākais, mēs pat neesam trešais patērētājs fosilo degvielu jomā. Mums jāizdomā, ko tad darīsim ar CO2 emisijām. Daudzi atjaunīgie resursi, protams, var ieguldīt CO2 samazināšanas mēķu sasniegšanā un, eh, un visiem, eh, visiem atjaunīgiem resursiem tāpat laikā būs vajadzīgas investīcijas. Tas noteikti kaut ko maksās. slēdzot šai līdzīgas vienošanās, investīcijas faktiski tiks novērstas, novirzītas no atjaunīgajiem resursiem un atkal pienāksies fosilām, fosilai degvielai. Mēs atgriezīsimies izējas punktā bez jebkāda progresa. Mēs turpināsim būt atkarīgi no fosilās degvielas, eh, kas gal galā ir izsmeļams enerģijas avots un beigu beigās nonāksim pilnīgā strupceļā. Man tikai trīs minūtes vairs palikušas, ļaujiet nu no man parādīt vēl šo slaidu. Te jūs redzat tādu mm, grafiku, kur tiek mm, parādīts, eh, kā nafta ražota pēdējo 30 gadu laikā. Ik pa... Un te redzam, ka tiek paredzēts samazina, ražošanas apjomu samazinājums. Mēs jau esam šobrīd pārsnieguši šo, šo pašu um, virsotni. Ir tādi, kas saka, ka tā bija jau 2006. gadā. Uh, Ja vēlamies ieguldīt atjaunīgajos resursos, tad mums, protams, jāatceras, ka citas alternatīvas faktiski jau nemaz nav. Te jau tiek runāts jā par degslānekļa gāzu un tā tālāk. Tie, tas viss ir daļa no šīs hartas, jo jāsaka, nav īpaši liels šķerpī, starpības tajā visā. Mums tomēr ir jāsamazina šis enerģijas patēriņš pirmām kārtām. Ja mēs Mēs nedrīkstam sev muļķīt, muļķot un teikt, ka lūk, mēs uh, varam tagad būt neatkarīgi, izmantosim šis, šo fosilo degvielu, bet tad mēs tikai faktiski par pāris gadiem atliekam uh, nenovēršamo. Un visbeidzot, ASV un energoatkarība. Viņi ir panākuši neatkarību priekš sevis, izmantojot šīs bitumena smiltis un tam līdzīgi. Bet nesen tika publicēts arī pētījums, kur tika norādīts, ka faktiski prognozes nebūtu nav tik pozitīvas. Ja jūs skatāties uz šo grafiku, tad jūs redzat, cik milzīgas ir šīs projekcijas, un tad pa vidu ir tā realitāte no Amerikas enerģijas aģentūras. Un tur varam redzēt, ka pat visoptimistiskākais scenā, scenārijs tas nāca no Goldman Sachs un ir jau ļoti labi, bet vai tad tie nebija viņi, kas savulaik revidēja arī Grieķijas kontus? Un viņi taču bija tie, kas teica, ka, nu, tagad viņi teica, tas saka, lūk, ka gāzes mums būs nezin cik, un te būs tāda pieauguma, ka maz neliekas, nē. Bet viss šis projekts beigu beigās tomēr noved pie tāda finanšu burbuļa Eiropas Savienībā mēs nedrīkstam vienkārši atkal tagad pārmesties uz citu finanšu burbuli, tas būtu pilnīgi bezjēdzīgi. Te nu redzam vēl vienu grafiku, nu, ko izstrādājuši ģeologi, šī zilā krāsā iekrāsotā daļa, šī ir reālā projekcija attiecībā uz degslānekļa gāzes sarkanē, savukārt ir iepriekšējās projekcijas un, kā jūs redzat, nav pilnīgi nekādas sasaistas, Un visas šīs projekcijas, kā jūs redzat, arī attiecībā uz iepriekšējiem gadiem ir bijušas krietni uzpūstas. Mums nebūs ne tik daudz naftas, ne tik daudz gāzes, ne tik daudz enerģijas, kā esam projicējuši iepriekš. Vai jūs varat piešķirt man tomēr vēl vienu minūtīti? jo gribēju vēl tikai noslēgumā pieminēt tādu nelielu niansi. Es zinu, ka nafta šobrīd ir ļoti lēta, bet tā ir lēta tāpēc, ka šobrīd ir tāds konteksts, kas to, kas saistīts ar spekulās, spekulēšanu un tam līdzīgi. Es taču vēlās mainīt e, situāciju un pielāgoties pašreizējai situācijai, un tas nozīmē, ka ir jāmaina veids, kā izmantojam enerģiju jāmaina transporta sektors, jāmaina rūpniecības sektors, tie visi jāpārveido, jāpadara daudz efektīvāki un jādarbina pamatojoties uz atjaunīgiem enerģijas resursiem. Mums jāatbalsta arī jauns lauksaimniecības modelis. Tāda ekoloģiska lauksaimniecība kā tāda, kas būtu daudz mazāk atkarīga no fosilās degvielas. Citādi vīde vienkārši degradēsies, pasliktināsies, arvien mazāk būs finanšu resursu, un to, tai brīdī, kad tas jau būs tik tā nonācis resursu, vajadzēs krietni vairāk. Paldies, paldies Gonzālesa kungam. Un tagad nonākam pie jautājuma raunda. Jo, protams, šīs ir diskusijas. Mums ir apmēram stunda tam lūk. Vispirms kā referents gribētu uzdot jautājumu Olehnoviča kungam. par enerģijas eksportu no ASV uz Eiropu. Pētījumi liecina, ka ASV ir daudz pievilcīgāks tirgus. Un termināli varētu drīzāk būt Ķīnā, Japānā vai Indijā, nevis Eiropā, jo viņiem pievilcīgāks ir viņu pašu tirgus. Uh, dabas atšķidinātai dabas gāzai. Ko varam tur darīt, lai šo situāciju mainītu? Un otrs jautājums no ASV ir gandrīz pilnīgs uh, liegums jēlnaftas eksportam. Arī tas sagādā mums problēmas. Tātad tirgu nepieciešams atvērt, jo TTIP taču nozīmē tirgus atvēršanu. Ne vairāk, ne mazāk. Un tad gribu vaicāt te, uh, Gonzales Tejādas kungam. Biodegviela. Un kāda tās ražošanai varētu būt ietekme uz TTIP. Kā jūs zinat, pirmās paudzes biodegvielas nebija nu īpaši izcila doma. It īpaši ņemot vērā, kā tas sasaucās ar netiešās zemes izmantošanas eh, mērķiem, jeb iluk. Tagad mums jāgatavo grozījumi šai tiesību aktā Un, mm, mm, kā jūs domājat, kā varam vērsties prom no šīs idejas un kā TTIP ietekmēs biodegvielu ražošanu un tiesību aktus šai jomā? Un tāpat arī gribu jautāt mūsu kolēģim no INTA pāris jau, lai, vi, lai viņš uzdod no nu savus jautājumus. Priekšādātāji, paldies! Godīgi sakot, man īsti nav skaidrs, kādas ir jūsu prasības attiecībā uz TTIP. Jūs jau te runājāt lūk par oglekļa noplūdi, jūs savukārt pieminat dažādus ener citus enerģijas avotus, bet kāda ir jūsu konkrētie uzstādījumi, konkrētās prasības no TTIP? Bet tas nozīmē, ka mums nevajadzētu samaksāt, samazināt muitas nodevas e, konkurences situācijas dēļ. jeb varbūt mums vajadzētu ieviest konkrētus CO2 noteikumus. TTIP un par energoefektivitāti runājot, ko jūs ar to saprotat? Mēs jau prasām enerģijas sadaļu ar ilgspējīgiem kritērijiem, bet tas nozīmē, ka jūs prasāt arī energoefektivitātes e, rādītājs tur iekļaut, kas būtu tad kopējā ASV un ES bet tas būtu jāiekļaut tad vienošanās tekstā, un tāpēc mans jautājums ir, lūk, šāds, kādas konkrētas prasības jūs vēlties, lai mēs izvirzām sarunu gaitā? Paldies kolēģim Kellijam vārds. Nu, burtiski vienas minūtes jautājumu. Paldies. Esmu abu šo komiteju dalībnieks, tāpēc man šis jautājums interesē ļoti. Uh, Nu, pirmkārt, tas, ko jūs teicāt, jūs teicāt pareizi, jā, ir mūsu atbildība, kā mēs liekam priekšā šo TTIP pilsoņiem. Mums jāpasaka, ka šeit ir tā pozitīvā vēsts, jo līdz šim tikai negatīvais vien ir no tā viss iznāca, un tas traucē mūsu darbā. Mans jautājums jums abiem ir šāds. Ja, jūs, ja mēs neizmantosim šo iespēju, tad kas eh, būtu mūsu tas dabiskākais sabiedrotais? Nu, ja mēs runājam par enerģiju izēvielām, kas varētu būt mums pieejami. Uh, pasaules tirgu un. Un lai arī hidrauliskās pie, eh, šķelšana varētu nepiedāvāt mums tik daudz iespēju, bet tad kāda ir alternatīva atkal atvērt um, regulārākas eh, cauruļotas uz Krieviju? Kirton Darlings kundze, paldies! Vēlos atgriezties pie bērnta jautājuma prezentāciju laikā man ar ļoti uzkrītoši šķita tas, ka mums taču ir šī konkrētā sadaļa par enerģiju TTIP. Un būtu ārkārtīgi interesanti zināt, kam jūsuprāt šai sadaļā būtu jāatrodas. Jo no manas perspektīvas raugoties, mēs pilnīgi noteikti vēlamies tādu kvalitatīvu TTIP, respektīvi standarti uz augšu, uzlaboti, striktāki. Mēs nevēlamies nekādā veidā apdraudēt pašreizējās normas un standarts. Un te nu ir tāds ļoti pāris ļoti interesants uh, virzības, ko varam uh, izmantot, nu, piemēram, vidē draudzīgu preču ražošanu, novatorismas, enerģijas, tehnoloģijas. ASV šai ziņā, protams, ir e, ļoti pazīstamu kā ļoti, kā tādu, kam ir ļoti plaša pētniecības un izstrādes programmas. Ko mēs varētu darīt vairāk, lai varbūt kopīgiem spēkiem īstenot pētniecību tieši attiecībā uz energoefektivitāti, enerģijas tehnoloģijām, sasaistot to visu ar standartiem un padarot to visu daudz konkrētāk. Tāpēc būtu ārkārtīgi interesanti uzzināt no jums e, par šīm lietām, e, nevis tikai par to, kas mums būtu jāceļ, nu var sakot, ierobežojumi naftai un gāzē, bet kas vēl mums būtu šai sadaļā jāiekļau. Paldies tālāk, Grabārčika kungs. Paldies! Gribu Olehovičs kungam vaicāt jautājumu varbūt nu, mūsu kopīgajā valodā. Paldies! Vēlos jums vaicāt uh, eh, lūko. Tas sasauc ar jūsu prezentāciju. Par ķimikāliju rūpniecības pārvietošanos uh, uz ārpus, uh, uz citu uh, Eh, uz citām terpotiem. Ja muitas nodevas tiks samazināts no 6% līdz nulei, tad ķimikālija ražošana polijā faktiski izzudīs vispār Eiropā kopumā. Un tāpēc gribēju vaicāt. Kā, jū, cik lielā mērā jūsuprāt tirgus samazināsies saruks šādas rīcības rezultātā? Un cik daudz darba vietu zudīs šai jomā? Tālāk Žadokungs, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Mani ļoti pārsteidza CEP pārstāvja teiktais. Jūs savā dokumentā iekļāvāt ļoti daudz skaidrs, tas, protams, interesanti, bet jūs nepieminējāt tos skaidrs, kas Ehm, parādītu to, cik lielā mērā, piemēram, labums tika gūts no bezmaksas CO2 kvotām, piemēram, Arcelor Mittal savu laiku. Tika veikts pētījums, to darīja viena domnīca uh, par šo lietu, un tur tika mērītas eh, emisijas un eh, arī šīs te, nu, tā kā bezmaksas kvotas, ja tā var teikt. Uh, kas tika piešķirtas uzņēmumiem. Manuprāt, kas attiecās uz pagātni vismaz, Eiropas klimata pārmaiņas un visa šo te e, nozara bija e, ļoti pateicīga tām nozarēm, kas bija energo ietilpīgas un kurām bija lielas emisijas. Un e, mērķis šeit visiem ir arī piekļuva Amerikas slānekļa e, gāzai. Ir daudz startautiskas korporācijas, e, varbūt, kas pārcelsies uz ASV, un vai tas tiešām ir Eiropas Savienības interesēs? Jā, jā. Um, Paldies! Gribu vecāt jums lūko. Jūs teicāt, mums būtu jādomā par alternatīvām par enerģijas taupīšanu un importa, importēšanas ierobežojumiem. Un mans jautājums tad ir šāds. Kas tad notiks ar enerģijas intensīvajām rūpniecības nozarēm, jūsuprāt? Kāda ir jūsu priekšlikuma šai ziņā? Un tad tādos pašos pamatos, kas, kam tad vajadzētu atrasties TTIP attiecībā uz enerģijas jautājumiem? Mēs jau esam kaut kādas daļas no tā izņēmuši, vēlamies vienu vai otru lietu tā vai šitā formulēt, bet faktiski TTIP mums varētu palīdzēt, vai tas varētu palīdzēt mums, piemēram, samazināt enerģijas patēriņu? Un vai TTIP ir vajadzīgs, lai, piemēram, eh, enerģijas eh, prasības un pieprasījumu nosaktu, vai tas mums ir vajadzīgs? Un vai tiešām būtu palīdzīgi tur runāt arī par atjaunīgajiem enerģijas resursiem? Tāds ir mans jautājums. Moisas kungs tālāk nākamais runātājs. Priekšādātāji, paldies! Vēlos īsumā atsaukties uz priekšādā teikto un varbūt mazliet vēl paturpināt viņa teikto. Ir tāds ilgter, ilgtermiņā pastāvošs mīts, ka TTIP palielinās energopiekāds drošību Eiropā, jo gāzes cenas atšķirība lielāka un pievilcīgāka ir Āzijas tirgu. Es turklāt ir ļoti sen, ASV sen izveidotas naftas un jaunatnes eksporta liegums Un vai par to tie, ru, tiek runāts arī komisijas sarunās? Tas ir gandrīz tagad tāds tabu jautājums. ASV vienīgais izņēmums ir Kanāda un nedaudz, nedaudz izņēmums arī attiecībā uz Meksiku, attiecībā uz jālnaftu, bet faktiski tas notika tikai nafta e, vienošanās ietvaros. Tātad, ko mēs darīsim šajā gadījumā attiecībā uz šo jēlnaftu? Tāpat laikā piekritu Kertonai Dārlingai, ka daudz kas vairāk mums ir jāpiemina šeit ne tikai eksports un imports. Paldies par šo jautājumu. Tālāk Martīnas kungs. Merci, monsieur le président. Priekšsēdētāji, paldies. Jūs jau norādījāt uz tām lietām, kas ir nu, tādas šaubīgas šī līguma kontekstos, bet tāpat šķiet, ka lielākoties šis nolīgums tomēr radīs problēmas, un to pieminēja arī Lenkovičs kungs. Tas parādījās jūsu prezentācijā, respektīvi jūs ar skaitļiem parādījāt, ka nepieciešams uzlabot konkurētspēju Eiropas uzņēmumiem, un paralēli jūs runājat par CO2 emisijām rūpniecībā ASV un šeit Eiropā. Jūs turklāt teicāt, ka Eiropai jāpieņem mēri, lai veicinātu atjaunīgos, eh, lai nodrošinātu um, atbilstīgu cenu enerģijai, bet man tad jautājums ir pavisam vienkārši, vai esat aplēst, cik lielas izmaksas būtu šiem jūsu ierosinājumiem, un kas tad gal galā tās izmaksas seks? Uh, Paldies, saka priekšsēdētājs. Tašanovska kungs. Děkuji, pane předsedo. E, já patřím také k těm, kteří vidí v, právě v této obchodní smlouvě a zdůrazňují obchodní smlouvě otevření trhu. Jā, paldies. Gribu atkārtot, ka šī mm, vienošanās, protams, nodrošinās tirgus atvēršanu, un šis tirgus Eiropā ir ārkārtīgi svarīgs. Bet šai kontekstā man ir viens jautājums ko vēlos uzdot abiem runātājiem, respektīvi. Ja mēs nepiekritīsim tirgus atvēršanai, kas tad notiks tālāk? Tad mēs burtiski mm, iesprostosim eiro par visiem šiem kritērijiem, mēs turpināsim rīkoties vieni paši mēs joprojām būsim atkarīgi no Krievijas enerģijas jomā, Un šis tirniecības eh, nolīgums, tas, kā jau saku, paredz atvērt tirgu, kas vienlaicīgi attiec arī uz jaunajām tehnoloģijām un eh, kas paredz nojaukt visa veida barjeras, ar ko šobrīd sastopamies. Un šobrīd, jāsaka, burtiski ieskauja Eiropu, un tāpēc vēlos vaicāt abiem runātājiem, kas tad gal galā notiks, ja mēs nepieņemsim šo vienošanos? Jo man šķiet, ka, nu, šis arguments arī ir jāatceras jo mums taču ir vajadzīgs šīs priekšo, priekšrocības. Paldies. Paldies. Un tagad mēs atkal dosim vārdu mūsu runātājiem un aicināsim viņus atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Kādā kārtībā? Kurš no jums sāks? Nu, atbildēju uz visiem jautājumiem ir piecas minūtes jums nu, nav pārāk daudz, protams. Mēs esam Eiropas parlamentā, tas, nu, tāda ir mūsu ierobežojumi. Tagad vārds Gonzāles Tejāras kungam. Pensando los traductores. Cienīties priekšstādātā kungs. Nu, man uh, žēl tulkus tik ļoti ātri runāju. Nu, tad biju uh, degviela. Ir runāts par to, ka Eiropa liek ļoti uz, lielu uzsvaru uz uh, šo jautājumu. Jā, man drusku jāatvirzās no mikrofona un jārunā arī lēnāk. Man saka, jā. Tātad biodegviela. Pēdējo sešu gadu laikā esam konstatējuši, ka Eiropa ir izmantojusi atjaunīgos uh, energonesējus vides ietekme nav īpaši pozitīva bijusi, nu, piemēram, sojas lauka Indonēzijā, CO2 iznesu nav tik ļoti maz uh, samazināta, tas tiek ietverts netiešajos uh, faktoros tādēļ, ka šādi rodas uh, netieši pastarpināti efekti, piemēram, meža izciršana. ASV ražo, piemēram, etanolu, tas ir arī, nu, viens cits jautājums. Protams, šis etanols tad varētu nonākt Eiropas Savienībā, nu būtībā vienalga kāda degviela. Katrā gadījumā viss ir ļoti mm, stipri apkarīgs no nu, uh, naftas patēriņa. Tam, protams, arī ir tāda vispārēja ieteksme. Samazinās atkarība samazināt tos atkarību no uh, fosīliem energonesējiem, citā kurināmā. Tagad par cenu runājot, nu, uh, jāievēro arī transporta uh, izmaksas. Nākošais jautājums - frekings, jeb hidrauliskā šķer, šķelšana. Nu, nav tāda um, pavisam īsta risinājuma, vēl mēs tikai gribējām, es gribēju teikt, ka Eiropas Savienībā šeit mēs gribam turpināt. Uh, darboties fosīlie energonesēji pēc 5 līdz 10 gadiem būs cita situācija, bet tad mēs varbūt varēsim būt labāk sagatavot. Tātad, ja mēs tagad tikai uh, uh, fracking izmantot un tikai mūsu uzmanīgi uz to koncentrētu, nu tas varbūt mums dot pāris gadu, bet klima pārmaiņas, klimata pārmaiņas turpinātos un mēs būtu sliktākā situācijām būtu mazāk eh, ekonomisko resursu, lai mūs, mums vispār attīstītu eh, rūpniecību. Es domāju, ka frekinga ziņā mums jābūt daudz kārta ambiciozākiem un jārunā par eh, energoefektivitāti ēkās. Un visādi citādi, jā, runājot par smago rūpniecību Kas tad notiek ar uh, smago rūpniecību? Tāds jautājums tika uzdots. Alternatīvais modelis nu, pēc pieciem līdz desmit gadiem. Protams, ka uh, ir jābūt attīstībai tālāk, bet nu, zināmai uh, kvotai jāturpina pastāvēt. Jo visādi citādi nu, tikai rūpniecība tiek pārvietota. Tagad runājot par eh, eh, ES, eh, par TTIP, tas, kas ir tas, ko mēs vēlamies, tas ir izmešu samazinājums attiecībā uz dažādajiem mm, dabas gāzes veidiem, arī tādiem, kas varbūt nebūtu visiem uh, pieejama. Uh, tātad, nu vai nu mēs varam tā radikāli mainīt uh, mērķi, kādu esam nosprauduši šajās sarunās, vai arī nav īpaši tādas ļoti liels jēgas runāt par atjaunīgām enerģijām. Jā, energoenerģijas avotu, piemēram, bet tas ir tirdzniecības nolīgums, kas nozīmē, ka, nu, tirdzniecība ir tā, ko vēlamies, uh, tirdzniecība ar naftu, dabas gāzi, bet, nu, redzam, kā ir visas šīs tehnoloģiskās problēmas, kas eksistē, un arī transporta jautājums jāievēro. Noslēgumā gribu teikt to pašu, ko jūs sākumā uzsver, uh, mēs esam atkarīgi no Krievijas bet problēma nav tik ļoti plašā mērā atkarība no Krievijas, kā atkarība no uh, fosīlajiem energonesējiem, tā varbūt Krievija, tā varbūt ASV. Jā, varbūt, ka mēs ar TTIP varam mainīt situāciju, būt vairāk atkarīgiem no ASV, bet no 5 līdz 10 gadiem laikā situācija būs līdzīga. Es zinu, ka situācija ir sarežģīta. Un tas ir atkarīgs ne tikai no manis rast vienu risinājumu, nu visdrīzāk, ka nav tādu vienu risinājumu, tas ir izaicinājums visas pasaules mērogā. Uh, šos enerģijas jautājumus risināt, bet mums šeit ir uh, jānosaka noteikts prioritātes Eiropā. Man, ja man būtu vairāk laiks, būtu varējis pateikt, ko vairāk. Liels paldies! Nu, paldies tiešām par atbildēm un paldies arī, ka iekļāvāties, gandrīz iekļāvāties savā laikā. Un tagad vārds Oleknovičs kungs. Piecas minūtes, nu varbūt piecas ar pus minūtes jums arī dzem. Paldies par man doto vārdu. Nu, daudz jautājumu tika uzdoti. No sākuma varbūt tādi vispārīgāki komentāri no manas puses. Mēģināju tā vispārīgi pieskarties TTIP jautājumam. Vai mums to darīt vai nē, vai mēs te vienkārši tērējam laiku eh, sarunās par šo jautājumu, varbūt to nemaz nevajag darīt. Vai mēs jūtamies gana ērti šajā pasaulē, kurā Eiropas Savienība varbūt vēl nav pilnīgi pabeigta. Mēs joprojām ļoti daudz atkar, esam lielā mērā atkarīgi no viena spēlētāja un no tā izriet zināmas problēmas. Nu, nav jau vienkāršas atbildes. Jādomā ir par partnerību kā Eiropas Savienībai, nevis kā atsevišķiem spēlētājiem. Mums ir jāizvēlās diversifikācijas ceļš. Nav tā, ka mums eh, jātīsta sava eh, ražošana, ja mēs varam nodrošināt uzticamus partnerus ārpusē. Ir jādomā par iespēju mainīt situāciju un rast risinājumu, lai arī mēs esam partneri citiem. Uh, Eh, padomāsim par jaunām tehnoloģijām, kas nāks, par efektivitāti, kas uzlabosies, par jaunām tehnoloģijām, kas palīdzēs mums būt partneriem galvenajiem spēlētājiem tirgū. Aksela ar metālu eh, jautājums. Nu, es eh, esmu bijis arī Lotus grupā, mums bija offshore programma, lielas investīcijas. Nu, varētu teikt, ka vienkārši, eh, vienkārši līdzekļi, bet mēs par to dabujām jaunākās, augstākās tehnoloģijas, un mūsu attīrīšanas iekārtas šobrīd ir labākās pasaulē. Un mēs varam ne tikai izdzīvot, mums ir potenciāls turpināt attīstīt attiecības un veidot partnerības ar citiem. Mums eh, nu, ir jāklauvē pie durvīm, risinājumi ir. TTIP kā tirzniecības nolīgums un tirzniecība tikai ar Amerikas Savienotajām valstīm. Nu, Es personīgi mm, īsti neuztraucos, ar ko mēs parakstīsim nolīgums, ar ASV vai ar citiem. Varbūt eh, nolīguma ar citiem palīdzēs arī mums uzlabot situāciju. Un iespējams, ka atšķirības starp atsevišķiem e, spēlētājiem e, joprojām pastāv, bet mums ir jāpārliecinās, kā mēs varam nodrošināt uh, nu, savu kopību, lai mēs esam partneri viens otram, lai mēs atbalstam viens otru tad, kad tas ir nepieciešams. Lai mēs darbojamies kā viena organizācija, ir virkne daudz eh, tad, jautājumu. Mēs runājam par 27 valstīm, saka runātājs. Un mēs Eh, savā organizācijā eh, CEP pārstāvam 11 eh, valstis, kuru IKP veido, vien, veido vienu trešdaļu no ES IKP. Un vai mēs varēsim tiešām nu, aizpildīt šo lielo uh, atšķirību ilgtermiņā? Mums ir jādomā, kā uzlabot regulējumu iekšienē lai attiecīgi nodrošinātu partnerības un lai mums būtu, katrs no spēlētājiem būtu spēcīgs. Tas ir vispārīgais jautājums. Diversifikācija. Ja mēs izmantosim sašķirtināto dabas gāzi no Amerikas, nu labi, mēs varam panākt, nu svarīgi, lai mums tad ir labākie iespējamie līgumi, kas mums ir pieņemami. Paldies! Nu, nebija detalizētu jautājumu, nu, detalizētu atbilžu, tādu vispārīgu atbildu, bet, nu, labi, paldies. Šī bija mūsu diskusiju pirmā daļa. Liels paldies runātājiem. Paldies, ka piedalāties šajā būtiskajā uzklausīšanā. Protams, mēs, esam, mēs zinām, ka mums ir daudz neatbildētu jautājumu, mums ir daudz darba priekšā un tikpat eh, karsta vēlēšanās eh, uzklausīt arī Eiropas komisiju, nu jo komisija jau ir atbildīga par šīm te konkrētajām sarunām. Tas ir pats svarīgākais. Kā lai mēs panākam vislabāko rezultātu Eiropas Savienībai un eh, nu, tā, lai beigu beigās abas puses ir ieguvēji. Tad vēlreiz paldies mūsu abiem runātājiem un iesim uz priekšu mūsu plānā un e, tālāk e, došu vārdu Langas kungam, kas turpinās vadīt uzklausīšanu. Paldies, Buzeka kungs. E, mēs uzsāksim otro uzklausīšanas daļu un varbūt te mēs nu nonāksim pie paša svarīgāka. Svarīgākā. Kādas ir perspektīvas MVU un konkrētiem rūpniecības sektoriem. Kā jau sākumā tika minēts, tad, manuprāt, TTIP ir Jānas liels ieguvums eh, visai Eiropas Savienībai. MVU un atsevišķas rūpnieciskās nozars. Mums ir trīs galvenie runātāji. Pirmā no tām tiem ir Pia Eberharte, kas pārstāv Corporate Europe observatoriju. Un dodu uzreiz vārdu arī viņai. Lielas paldies priekšsādātāji, paldies abām komitejām, kas mani uzaicināja. Es runāšu par vienu konkrētu aspektu, nevis par MVU, bet gan par ISDS, investoru un valsts strīdu risināšanas aspektu iekļaušanu TTIP un e, situāciju ar ISDS enerģijas nozarē. Tātad es mēģināšu pavisam īsi izskaidrot, kas tad ir ISDS, lai iespējams jūs jau to arī zinat. Es sniegšu arī dažus piemērus eh, šādiem eh, strīdus gadījumiem, kas šobrīd ir aktuāli vai ir bijuši pagātnē. Tāpat es mēģināšu atbildēt uz jautājumu, kas varētu notikt energo sektorā, ja ISDS tiks iekļauts TTIP nolīgumā. Un runāšu arī par Eiropas komisijas reformu uh, plānu, jo lielākā daļa no jums jau zinat, ka Eiropas komisija jau risina uh, šos te ISDS jautājumus. Tātad, kas tad īsti ir e, eh, ISDS, investoru un valsts strīdu risināšana? Tas ļauj investoriem, kas galvenokārt ir uzņēmumi, tieši e, iesūdzēt valsti ārpus savas juridiskās sistēmas, Eh, un tas notiek privātā šķīrei eh, tiesā. Mērķi šīm prasībām var būt ļoti plaši - parlamentu lēmumi, izpildvars lēmumi vai tiesu nolēmumi, kas var tikt apstrīdēti šādā procesā. Un e, pamats šiem uh, ISDS ir startautiskie nolīgumi. Investori parasti uh, sūdzās par īpašumu tiesībām, kas tiek pārkāptas, izrietoši no startautiskā nolīguma. Jūs šeit redzat, ka ir bijis ļoti strauši pieaugums šādām prasībām visā pasaulē kopš 90. gadu beigas, un jo īpaši kopš eh, šī gadsimta sākuma. Pilnīgi tāda eksplozija ar lietām. 2014. gada beigās bija vairāk kā 600 šādu lietu, kas ir iesniegtas eh, vēršoties pret valstīm. Iespējams, ka pat vairāk, eh, un mums vienkārši nav informācijas par šīm lietām. Uh, Un par visām šīm e, tiesu, e, tiesvedībām e, nu, mēs zinām, kā investori izmanto šīs sistēmas un kā šķīrēji tiesneši mēģina interpretēt likumus. Eiropas Savienības dalībvalstis arī skar šīs te prasības, un te jūs redzat, e, melnā līkne e, ir Eiropas Savienība, un tās ir prasības pret Eiropas Savienības dalībvalstīm, un sarkanā līkne arī tur ir pieaugums, bet e, tas attiecās uz ASV, bet, nu, kā jūs redzat, atšķirības starp šīm divām līknēm ir diezgan liela. Un jāsaka, ka tā vairs nav sistēma, kā investori no ziemeļiem iesūdz valstis no dienvidiem, Te vienkārši ir vēršanās pie um, autorvalstīm, ja tā var teikt. Un nozaru sadalījums zilai, zilā uh, sadaļa pašā apakšā ir elektrība un energo sektors. Tālāk sarkanais vai li, Lillā ir eh, nafta un gāze un ieguves eh, rūpniecību. Un te mēs runājam par 2014. gadu kā fiskālo gadu. Tas ir pagājušais gads. Un enerģētikas nozare ir eh, pats svarīgākais, jo ir ļoti daudz prasību tieši šajā nozare, salīdzinot ar citām. Tagad mēģināšu sniegšu daž, sniegt jums dažus eh, piemērus. Vatenfall jau tika pieminēts, un varbūt jūs uh, uh, zinat šis Zviedrijas uzņēmums, kas vēršas pret Vāciju, uh, pieprasot 4,7 miljārdu eiro kompensāciju. Tas šī pati eh, kompānija Vattenfall arī iepriekš vērsās pret Vāciju, un toreiz eh, viņi prasīja 1,4 miljardu eiro kompensāciju. Tas bija saistīts ar vides eh, ierobežojumiem Hamburgas pilsētā konkrētai spēks, spēkstacijai. Nu, šī prasība tika apmierināta, un rezultātā vides standarti tika pazemināti Vēl kāda prasība, kas šobrīd ir eh, aktuāla. Tātad otrais Vatenfāla gadījums vēl nav pabeigts. Un Loinpain, Kanādas uzņēmums, kas vēršas pret savu valdību, pret Kanādu, balstoties uz nafta e, un nodokļu paradīzi, un pre, viņi pre, lūdz kompensācijas 250 miljonus Kanādas dolāru. E, E, ņemot vērā, ka Kvebekas province ir noteikusi moratoriju attiecībā uz hidraulisko laušanu. Vēl kāds gadījums. Exxon Mobil, lielākā naftas kompānija pasaulē. Exxon Mobil un vēl viena naftas kompānija ir vērsies pret Kanādu un viņi ir uzvarējuši, jūs zinat, eh, tas ir nolēmums no šķīrē tiesas, un viņu prasība bija, bija pret naftas kompāniju pienākumu ieguldīt pētniecībā un izstrādē. Un vēl, Eh, vēl viena lieta - CMS eh, Energy, eh, ASV kompānija, kas vēršās pret Argentīnu. Uzņēmums uzvarēja 133 miljonu ASV dolāru kompensācija, jo cenu ierobežojums gāzei, ko Argentīna noteica ekonomikās krīzes laikā, tātad tika mm, apstrīdēts. Un šis ir kā mm, atainojums, ilustrējums, kur uzņēmumi esošajā sistēmā jau ir vērsušies pret uh, konkrētām valstīm. Tad kas notiks, ja ISDS mēs iekļausim arī TTIP nolīgumā? Nu, tieši šādas prasības uh, parādīsies arvien biežāk. Uh, piemērs es jau jums sniedzu. Pastāv risks, ka ES dalībvalstis un Eiropas Savienība kopumā tiks uh, iesūdzēta par vidas regulējumu, uh, kāds bija Vattenfall lietā. Uh, var būt vēršanās pret cēnu kontroli, kas ir svarīgi ekonomiskās krīzes situācijā. Tur bija tātad CMS piemērs. Tāpat eh, pamatpolitikas nolēmumi, eh, piemēram, Vācijas lēmums par eh, kodolenerģiju vai Kvebekas lēmums par moratoriju attiecībā uz hidraulisko laušanu. Un tāpat citas izmaiņas enerģijas nozarē. Tās visas var tikt apstrīdētas no investoru puses. Tāpat pastāv zināms risks eh, ne, arī tajā, kā šķirē tiesneši eh, atbalsta investorus, lem viņiem par lēmu, par labu, un atcerēsimies šeit 4,7 miljārda eh, eiro prasību nu Vācijai no Vattenfall, uh, un rezultātī tie nodokļu maksātāji, kas uh, seks šīs te kompensācijas. Tas var arī zināmā mērā atvēsināt, tā var teikt, energo uh, politikas, uh, jo uzņēmumi mm, tā tad var iesūdzēt uh, valstis ar mērķi uh, mīkstināt regulējumu vai to atlikt zināmā mērā. Nu, šis būtu tas tāds atvēsinošais efekts, e, tad, ja ISDS tiktu iekļauts tētip nolīgumā. Un vēl viena lieta - nav nekāda ekonomiskā ieguvuma. Šai sistēmai šī sistēma nesniedz uh, labumu investīciju plūsmai, neveicina investīcijas un nerada augstas kvalitātes darba vietas. Uh, redzēju Eh, ka eh, jūsu ziņojumā arī ir pieminēts ISDS, bet pavisam īsi, un manuprāt, jums kā komitejai būtu nopietnāk par to jātiecās, eh, jo šie riski jau pastāv. Un jau esošā situācija ir gana slikta, bet tas nenozīmē, ka tētipa situācija vēl nepasliktinās, tieši pasliktinās. Jo risks tikt iesūdzētam uh, ievērojami pieaugs, un tas ietekmēs eh, tiešā, eh, ārvalstu tiešās investīcijas. Un eh, tieši ASV pārstāvniecības, eh, kuru ir vairāk kā 51 tūkstocis eh, Eiropas Savienībā, kas var vērsties pret Eiropas Savienības dalībvalstīm. Un mans pirms pēdējais slaids, pavisam īsi par reformām. Es zinu, ka šajā ēkā jūs bieži vien dzirdat no komisijas puses, neuztraucaties, mums ir reformu darba kārtība, mēs visu kontrolējam. Bet es jums teikšu, ka nekas nav, netiek kontrolēts, jo projām pastāv risks risks tikt iesūd, pā, iesūdzētam, un jūs neesat pasargāti no šķirēt iesnešu eh, lēmumu par labu investoriem. Jūs neesat pasargāti no eh, ļoti lielām kompensācijām, kas jums būs jāizmaksā, un jūs neesat pasargāti no mm, šīm te mm, sūdzībām no investoru puses. Eh, beigās man nav secinājumi, bet divi jautājumi drīzāk uz kuriem jums ir jāatbild. Un šie jautājumi ir eh, daudz plašākā jūs varētu iedomāties. Kāpēc jūs kā likumdevēji dotu investoriem tik spēcīgu ieroci eh, ar potenciālu iesūcīt parlamentus, valdības eh, un tiesas? Un kāpēc jūs gribat apiet savām labi izstrādātajām, līdzsvarotajām juridiskajām uh, sistēmām uh, un uh, darīt to par labu privātajiem spēlētājiem. Paldies! Liels paldies! Un tagad es došu vārdu Mario Ohovenam. Viņš ir prezidents Vācijas MVU asociācijā. Lūdzu, vārds jums! Sehr geehrter Herr. Augstu godātais Buzek kungs, godātais Langen kungs, augsti godātie komitejas deputāti. Esmu ļoti gandarīts, un tas ir liels gods, ka es, kā lielākais vidēji lielā biznesa pārstāvis, varu šodien jums prezentēt domas, kādas ir MVU uzņēmumiem. Privās tirdzniecības nolīgums ar ASV Vācijas publiskajā telpā un Vācijas vidējā lielam uzņēmumiem ir valdošā tēma pēdējo mēnešu laikā. Un es gribētu ļoti skaidri eh, teikt, ka jo nozīmīgāk ir tas, ka mazo un vidējo uzņēmumu intereses eh, sarunās ar TTIP tiek ievērots, un tas ir ne tikai Vācijā tā, bet visā pasaulē. Un gribu teikt jau to, ka vidē lielie uzņēmumi, protams, atbalsta brīvās tirdzniecības ideju un uh, ideju par to, ka tiek padziļinātas uh, ES tirdzniecības attiecības ar ASV. Taču, nu, sarežģītākais, kā bieži slēpjas detaļās. Ļoti kritiski jautājumi jāuzdod, kādas ir Eiropas intereses un kādas ASV intereses e, tiek īstenotas. Viens no būtiskākajiem faktoriem veiksmai ir komunikācija ar pilsoņiem un uzņēmumiem. Jūs brīnaties par to, ka ilgi valdīja klusums no uzņēmuma puses Eiropā. Un nu tagad tā uzreiz protesti un kritika visā Eiropā pieaug. Un es gribu teikt, ka tas kļūs katru dienu ļaunāk. Jo uh, Vācijā 40% uzņēmumu zina, kas ir TTIP, 60% līdz šim uh, nemaz nav saņēmuši skaidrojumus. Un um, runājot par uh, ES komisijas uh, iepriekšējā sasaukuma kļūdām. Daudz kas ir bijis teikts, es to neturpināšu. Es tikai gribētu papildināt un teikt, ka atklātības iniciatīvas, ko izteica Malstrēmas kundze, ir noteikti atbalstām. Dargie komisijas deputāti, prezentēšu kritisko vidējā lieluma uzņēmuma uh, redzesloku. loku par uh, TTIP daudzām jomām. ISTS klauzulas ne tikai Vācijā ir uh, visapstrīdētākie punkti TTIP uh, kontekstā. Šādu uh, procedūru mērķis, uh, proti investīciju veicināšana valstīs, kurās nav spēcīga tiesiskā sistēma, ir saprotama un pamatā arī atbalstām. Līdzšinējā īstenošana, manuprāt, ir kļūdaina un ārkārtīgi bīstam. Tas jautājums, ka šis eh, um, ir tikai ar TTIP saistībā diskutēts publiski, to tuvāk raugoties uz šādām procedūrām, to, um, tas nemaz nav pārsteidzoši. Protams, ir investīcijas aizsardzības nolīgumi, tie eksistē jau vairāk nekā 50 gadus, nu, piemēram, Nīderlanda, Indonēzijas nolūgums, taču nekas par to nebija zināms. Praksē mēs redzam, ka spriedumi vai pat vesels procedūras eh, tikai piekrītot abām līguma pusēm var tikt publiskot. Un, manuprāt, tas nav atbalstām. Jēdziens ēnu tieslietas uh, ilustrē pats sevi. Un arī izvēloties uh, tiesnešus ir lieli trūkumi vērojumi, ko mēs nevaram tolerēt neliela uh, starptautisku uh, augstākās uh, raudzes uh, um, advokātu grupa, uh, nu, burtiski tā kā rotē, izstrādājot uh, investīciju uh, aizsardzības nolīgums, uh, konsultējot valdības un konsultējot uh, uzņēmums, kas uh, sniedz prasības un paši strādā arī tiesās. Uh, cienītās dāmas, godāti kungi, nu bet kur tad tāds vispār kaut kas ir iespējams, ka tiesnes uz uh, abām pusēm var spriest? Abu pušu labā spriest. Nu, es negribu mm, teikt ne par vienu, ka tam ir kādi interešu konflikti, bet nu katrā gadījumā vismaz tāda iespēja ir iespējama. Arī cita būtu vēl kaut kas tāds uh, iespējams. Cits mandāts vienkārši ir jā. Ja piesaka un uh, arī atlikšanas termiņš nav paredzēts. Un vēlreiz pateikšu, iestājas klauzulas eksistē, lai investorus uh, pasargātu Uh, valstīs, kurās nav attīstīta uh, juridiskā sistēma no tā, ka viņiem atņem īpašums um, vai uh, netaisnīgs spiež, bet tas nav attiecināms ne uz ASV, ne uz Eiropas Savienības valstīm. Neredz nekādu nepieciešamību leģitīmi ne strādojošai komitei, kas strādā bez sabiedrības Uh, iesaistas un kuras lēmumi nav apstrīdami. Tas ir pas, tas vienkāršākais princips, ka ir iespēja uh, apstrīdēt lēmumu. Un šeit nevienam nav uh, iespēja apstrīdēt lēmumu privāta tiesa. Mm Uh, spriež, un nevienai no pusēm nav iespējas vērsties nākošajā instancē. Man kā vidēji uzņēmuma pārstāvim, nu, uh, man liekas, ka viņi nav tik ļoti būtiski, tāpēc, ka parasti tie netiek, nu, tie nevar tikt finansēti. Vidējiem uzņēmums, ja, ir, ja tam ir tāda procedūra, tad 80-90 gadījumos viņš uzreiz bankrotē. Uh, Un tas nevar būt 88-99% uzņēmumu interesēs. Tie ir vidēji uzņēmumi, mazie uzņēmumi. Elva un Albreit juristu kanclī to apstiprina pētījumā. Šāda lēmuma šķiršanas pieņemšanas procedūra ir vidēji 5 gadus un maksā aptuveni 6,5 miljonus eiro katrai no pusēm kura, kurš mazs, kurš vidējs uzņēmums var to uh, atļauties. Ja uh, tik tālu nonāk, tad viņš jau ir uh, uh, bankrutējis, viņš jau nemaz nevar samaksāt 600 tūkstošus uh, procesa izmaksas, nemaz nenājot par citām. Un a, uh, tieši šī uh, strīdu šķiršanas a, uh, procedūra ir tikai viena no a, šādām strīdīgām TTIP lietām. Dāmas un kungi, ja jūs padomāsiet, ka šeit izvēlētas, izvēlēt advokātu bīroja tiks izvēlēta, kas no vienas puses valsts intereses pārstāv izstrādā likums un kas zin šos vājos punktus valsts Uh, pozīcijā, un šīs pašas, šie paši uh, advokātu biroji var vērsties tiesā pret valstīm uh, koncernu labā. Nu, tas taču tā nevar būt, un jūs kā parlamentārieši taču nevarat um, to neievērot, un gribu vēl ko teikt. Liels koncerns, 5, 6, 7 miljoni, tā viņam ir kabats nauda, un viņš to nodod juridiskam servi, dienestam, viss. Viņam vairs nav nekas. Uh, par to sakāms, bet mazie, bet tie ir 98% no, uz, no visiem Eiropas uzņēmumiem, viņi pat nevar miljonu samaksāt, viņi tad jau vairākas reizes ir bankrotējuši. Tagad runājot par profilaks principu Eiropā un reaģēšanas principu Amerikā, tās ir divas, divu pasauļu satikšanās. Patērētāja aizsardzība ir ļoti nozīmīgs un emocionāls temats. Dāmas un kungi, mēs zinām, ka, piemēram, Vācijā ir uh, profilaktisks princips. Tas nozīmē, ka ja jums ir patents, jums uh, divus ar pus gadus jāļauj pārbaudīt, pirms tas nonāk tirgu. ASV ir uh, princips, ka reakcija noteikti pēc uh, darbības. Amerikāņi var sākumā ar patāntu darboties tirgu, un tikai, ja ir liela, liels prasības pēc atlīdzības, uh, tad var atsaukt uh, šo darbību vai šo patentu. Nu, arī Vācijā ir šādas rīcības pieņēma. Dāmas un kungi, vidēji lielam uzņēmumu vārdā es varu teikt, ka. Uh, lēmumi un noskaņojums gan uh, patērētāju, gan mazo uzņēmumu vidū ir saistīts ar patērētāju aizsardzībām. Visiem jākomunicē, visām iesaistītajām pusēm jārunā par to, ka augstie patērētāju aizsardzības standarti netiks mazināti. Un dāmas un kungi, um, no uh, beigumā regulēšanas padomu pāris vārdu par to. Vēsturiski radušo standartu izlīdzināšana ir ilgs process, sarežģīts, to mēs redzam pat labam tētību. Un tā doma, ka a, saulēcīgi tiek diskutēts par nākotnes standartiem un regulējumiem, Uh, nav uh, saprātīga. Nu, nekādā gadījumā nedrīkst uh, nonākt līdz tādai situācijai kā tādā slēgtā sarunā, kurā vidējie uzņēmumi un arī parlamenti nav iesaistīti. Tāpat nedrīkst arī nacionālo parlamentu o, suverenitāti neievērot. Pārāk maz a, pat laban ir zināms par šo regulējošo padomu, tikai Eiropas priekšlikums. Sarunas tiek balstītas uz kompromisiem. Amerikas prasības ir ārkārtīgi nozīmīgas un arī skaidri izteikts regulēšanas politika ir nozīmīgs temats. Pat ja tā ir labi domāt, nekur nav teikts, ka tie, tā tiek labi īstenota. Visām iesaistītajām pusēm jātiek uzklausītām regulējošā padomē un obligāti ir jāpublicē jautājumi, kas ir tiek skatīti. Elektrotehnikas jautājumos uh, ir uh, skaidrs, ka bez uh, uzlīmēm un marķējumiem. Uh, ne, eh, teiksim, netiek pārdot produkti. Eh, valsts nenosaka, ka tādiem ir jābūt, bet praksē tā, tie tiek pielietoti. Standarti netiek saskaņot, un šeit ir šie lielie TTIP riski, ka ir vienpusējas harmonizēšanas un eh, atzīšanas procedūras standartiem. Cienītie deputāti, Vācu vidēju uzņēmumu būtībā atbalsta TTIP, samazinot tirdzniecības eh, barjeras un intensificējot ASV Eiropas tirdzniecības attiecības. Ja nebūs risinājumu tajos eh, riska punktos, kurus es pieminēju, visdrīzāk TTIPs kļūs par strupceļu kurā neveiksmīgi darbosies MVU. Es esmu ar um, vairākiem un um, valstu pārstāvjiem runājis. Visi atbalsta mūsu uh, pozīciju. Un To jūs šeit Briselē vēl sadzirdēsiet vienlaikus. Uh, ar uh, Vācijas arotbiedrības savienības priekšsādātāju diskutēju, viņš pārstāv absolūti tādu pašu uh, viedokļi, tāpat arī ar vienu no lielākajām arotbiedrībām Verdi Eiropā diskutēja, un šeit priekšsādātājs arī saka, jāaizsargie mazie un vidējie uzņēmumi. Thanks a lot. And last not least. Paldies! Un kā pēdējiem runātājiem vārdu dodu Ladislavam Novaka kungam, kas pārstāv Čehijas ķīmiskās rūpniecības nozari un šīs nozars asociāciju. Un viņš ir arī biedrs Civik organizācijā. Vārds jums! As you said, last but not least. Kā jūs teicat, pēdējais, bet nebūtu ne tas sliktākais vai maz svarīgākais. Paldies, Buza kungs, Langen kungs, paldies jums arī. Paldies, ka uzaicinājāt mani. Tas man tiešām liels gods būt šeit. Dāmas un kungi. Jūs, protams, esat viena no Eiropas iestādēm, kas tiek arī cienīta un godāta. Iesākumā gribētu runāt par ģeopolitisko dimensiju TTIP, tad man jā, jāvērš pie skaitļiem. Jāpastāst arī, kas notiek manā valstī, Čehijā, ar TTIP. Es turklāt vēlētos pieminēt, ka mēs nu, nerunājam šeit nevien par konkurenci. Uh, kur Eiropa konkurē ar pārējo pasauli, bet arī par konkurenci Eiropas iekšienē. Un tā tad. Vēsturiskais atskats. Vēsturiski Eiropa un ASV, tāpat arī Kanāda, ir nu, tādi dabiski sabiedrotie. Tā tas ir bijis jau gadsimtiem. Daļa no ASV eh, iedzīvotājiem ir ar saknēm Eiropām. Uh, Varbūt tie ir tie drosmīgākie, kas bija toreiz gatavi izceļot, doties pāri vētrainējiem Atlantijas okeānam. Un arī politiskās sistēmas abās šī Atlantijas okeāna pusēs ir identiskas - reprezentatīvā demokrātija un uz biznesu uzņēmē darbību orientēta pieeja. Atšķirības tomēr arī pastāv. Tā jā, cik lielā mērā ievērojam piesardzības principu, tā, tas ir daudz spēcīgāks Eiropas Savienībā. Turklāt pastāv arī atšķirības sociālajā sistēmā abas sabiedrības, līdz ar to veido atšķirīgas platformas sarunām. No ES puses eh, runājot, eh, nu vēl tāda īpatnība, ka mēs esam ļoti atkarīgi no enerģijas avotiem un no tādiem reģioniem, kas nav īpaši stabili bet tepat laikā Atlantijas okeāna abās pusēs tomēr ir spēcīgs pieprasījums pēc e, tāda nolīguma, kas nestu mm, priekšrocības visiem un kas darbotos e, normāli. ASV un ES kopā rada apmēram 60% no pasaules IKP, 33% no pasaules tirdzniecības ap, apgrozījuma, 42% pakalpojumu apgrozījumiem, un tas, protams, nu, nozīmē, ka tas ir liels spēks. Nu, tad attiec, attiecībā uz ķimikālī sektoru runājot, es eksportēju uz ASV un ASV ķimikālija jomā ir ES lielākais partners. Apmēram 26 miljārdi eiro apmērā notiek eksports. Imports no ASV apmēram 20 miljārdi apmērā. Tātad šeit ir tāds uh, E, pārpalikums Eiropai - apmēram 6 miljardi eiro katru gadu. Nu, tas arī, protams, ra, pasaka kaut ko par to, cik svarīgi ir spēt rīkoties e, kopīgiem spēkiem un rīkot uzņēmēju darbību kopīgi un uzturēt labas attiecības tirniecības jomā. Tādas rupjas aplēsmas ietaupījumiem, ko rad, radītu, piemēram, nodevu mazināšana un, piemēram, marķēšana saskaņošana. Uh, kā arī dzen standartu harmonizācija atbilst attiecīgajā regulējumā liecina par 1,5 miljardiem eiro ik gadus. Nu, tas ir tas skaitlis, ko arī vērts atcerēties. Vēlos runāt uzreiz par tiem svarīgākiem jautājumiem, no tiem daudzus jau minēja iepriekšējie runātāji. Pirmām kārtām te runājam par regulējumu. Sistēmas ES un ASV ir ļoti atšķirīgas un arī apusējā mm, atzīšana attiecībā uz konkrētiem regulējušiem standartiem ir atšķirīga. Ķimikālijas sektorā gandrīz tas šķiet neiespējami. Tāpat laikā, lai pa, pātrinātu šo regulējošo izvērtējumu, lai izvairītos no dubultošanās šai ziņā un lai radītu izmaksu ietaupījumus, nu, būtu vērts rīkoties. Galvenais mums visiem tīri no ķīmikālī industrijas puses. Uh, ir tas, ka ir piek, vajadzīga piekļuve enerģijai un degvielai. Tas ir svarīgi visām ES dalībvalstīm vēlamies izvairīties no tā, ka ES nav konkurētspējas tieši šī iemesla dēļ. Atsevišķas dalībvalstis prasa pārejas periodu, un tas ir tikai pamatoti. Tālāk arī piekļuve lauksaimniecības izējuma materiāliem. Ņemot vērā, cik plaši un strauji attīstās ES biopāzētā lauksaimniecība un rūpniecība, Tālāk svarīgi jautājumi ir šis ISDS, jeb strīdus risināšana pirms pāris minūtēm. Eh, par to runāja iepriekšējais runātājs. Šis tiešām ir ārkārtīgi aktuāls temats, un arī tam ir tāda zināma politiska pieskaņa. Ļaujiet nu man tālāk pāriet pie citiem punktiem, respektīvi, kas norisinās Čehijā šobrīd un šai asociāciju lokā Čehijā. Tātad pirmām kārtām gribu minēt, ka informācija par TTIP ir ļoti ierobežota. Mēs visi strādājam pie tā, lai nodrošinātu pārskatāmību un būtu informācija par TTIP, bet tā vien šķiet, ka tas tā tomēr nenotiek. Tas ir svarīgi nākotnē. TTIP šobrīd tiek izstrādāts. Sarunās piedalās pāris cilvēki un rezultātā nevar nodrošināt pārskatāmību Mūsu rūpniecības un tirdzniecības ministrija ir uzsākusi ietekmes novērtējumu pētījumu par TTIP visos sektoros, tostarp arī ķimikālī sektorā. Mūsu asociācija piedalās šajā pētījumā jau no pašiem sākumiem. Strādājam pie dažāda veida nosacījuma izpētes Šobrīd nu pat ir publicēts pētījumu uzmetums un rezultāti paredzami divu, trīs mēnešu laikā. Mūsu asociācija pati par sevi arī ir sākusi iekšēju izmeklēšanu par TTIP. Nu, īpaši to dara tie eh, mūsu asociācijas locekļi, kam tas interes, īpaši interesē. Lielākā daļa locekļu atbalsta TTP, daži tomēr pauž zināmas iebildes, kas galvenokārt saistītas ar brīvu piekļuvi enerģijai un resursiem. Pamatakmens eh, konkurētspējas uzturēšanai Eiropas Savienībā eh, ir tieši šādu izņēmumu, jeb kādu izņēmumu atcelšana. Mēs joprojām turpinam uzzināt, ka TTIP atkal kaut kur attīstās, ir kaut kas mainījies, un mēs tiešām gribētu, lai pārskatāmība būtu krietni lielāka arī jau sarunu vešanas procesā. Vēlamies vairāk informācijas, detalizētas informācijas, faktu. Un tad kopsavilkumā var teikt, tīri provizoriski, ka rūpniecība nu, vismaz no mūsu puses, atbalsta šo nolīgumu. Un to dara pilnīgi noteikti ķimikāliju uh, nozare Čehijā un arī mūsu kaimiņu valstīs. Tātad tā, šīs nozars plauž atbalstu līdzsvarotai, e, līdzsvarotam nolīgumam ar noteikumu, ka tas viss tiek sasaistīts ar enerģijas sadaļu Čehija tāpat arī atbalsta um, kopumā šo izstrādāto pieeju, ar ko nāk uz klājā ķimikālija nozara, ir tikai godīgi teikt, ka pastāv joprojām zināmas neskaidrības un domstarpības arī mūsu pašu asociācijas locekļu starpā, ir tīpaši, piemēram, um, pārstrādes jomā. Uh, lielākoties tiek domāts par to, kāds varētu būt panākamais līdzsvars un cik reāls tas varētu būt. Un, e, ja līdzsvarotības nebūtu, tad tas var kaitēt konkurētspējai atsevišķiem uzņēmumiem. Tāpat arī tika minēta situācija ar maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas šobrīd atrodas diezgan labā pozīcijā mūsu valstī vismaz. Uh, un uz kuru placiem guļas lielākoties visi šie regulējuma sloks attiecībā uz ķimikālijām. Un TTIP, viņuprāt, varētu viņiem palīdzēt, eh, ja tas, protams, ir līdzsvarots, eh, iet pāri robežām. Nu, tātad vispārīgie secinājumi ir tādi, ka mēs atbalstam TTIP ar noteikumiem, ka tiek noskaidrot šīs neskaidrās jomas un um, bažas tiek kliedētas. Paldies par uzmanību. Lielas paldies, turpina priekšsādātājs Langas kungs. Nu un tad lūk, diskusijas, jautājumi un atbildes. Līdz priekšsādātāj kungs, vai jums ir kādi jautājumi? Jā. Pālos vajadzētu Eberhardas kundzei investoru strīdu risināšanas mehānisms, protams, ir ļoti nozīmīgs. Kāda ir alternatīva, ja nespēsim vienoties? vai būtu šie strīdi jārisina starp valdībām tādā gadījumā? Un kāds tam būtu rezultāts, kādas sekas uz mums? Un tad Ohaven kungam grib vaicāt, vienmēr runājam par nozari un MVU. Kura ekonomikas daļa ir vairāk riskam pakļauta no TTIP pluses? Jūsu viedoklis būtu mums ļoti svarīgs, tīri no MVU viedokļa raugoties, jūs pārstāvat MVU. Uh, Mm, lielā valstī. Nu, varbūt pāris tādi piemēri, kas varbūt ir tie delikātākie jautājumi, gan pozitīvā, gan negatīvā ziņā MVU. Jo tas mums ir jāzina. Mums jāzina, kā runāt, kā par saviem MVU šais sarunās. Un Novaka kungs, jūs pārstāvat ķimikālī nozari par to esam daudz runājuši saistībā ar enerģijas cenām tā tālāk, bet, nu, sastopamies ar rīču un vidas aizsardzības standartiem. Kā tad varam panākt vienošanos ar amerikāņiem šai ziņām, vai jūs redzat kādu iespēju um, arī par šajā ziņā TTIP ietvaros par to, ka paturētu augstu standartu ķimikāliju, jo pirms pāris gadiem, jāsaka, bija milzīgs strīds par to Eiropas Savienībā, bet mums izdevās vienoties, un nu mēs, protams, gribam paturēt šo standartu līmeni. Kā jūs skatāt šo situāciju? Paldies! No manas puses gribu uzdot jautājumu Hovena kungam. Savā ziņojumā ierosinu sadaļu par MVU lai uzlabotu MVU līdzdarbošanos, līdzdarbošanās iespēju. Un vai jums varbūt ir zinām kādu konkrētu jautājumu, ko jūs vēlatos integrēt šais kopējās sarunās? Nu, un tālāk dosim vārdu citiem deputātiem. Ja runājam par laiku, tad nu ne vairāk kā divas minūtes septiņi runātāji pieteikušies. Un vispirms Arēnas kundze. Merci, uh, messieurs. Paldies, priekšsādātāji kungi, un paldies par dažādajiem viedokļiem. Es domāju, ka tas tiešām var palīdzēt mums darbā, kas ir jāveic. Ļoti interesanti uzklausīju Omena kunga teikto, jo mēs neesam īsti pieraduši satikties ar MVU pārstāvjiem, uh, uzstājoties tādā veidā, kādā jūs runājāt. Jā, Business Europe. Uh, tai jāpārstāv arī e, uzņēmums, tos nepārstāv. Tas nozīmē, ka nu nekad viņiem nav tāda pozīcija, kas e, aizstāvētu tādu viedokli, kādu jūs e, pārstāvējat. Tādēļ ļoti interesanti ir uzklausīt jūs, jūs pārstāvat praktiski 90% Eiropas uzņēmumu, tie ir mazie vidēji uzņēmumi. Paldies par jūsu viedokli. Jautājums, dāmē, kas uzrunāja Pirmā, jūs eh, red, zinat, ka ir paredzēti eh, ISTS seta ietvaros Un vai uh, tas ir uh, automātiski pārnesams arī uz TTIP, mm, kā atzīšanas fakts? Otrs jautājums. Modeļi, kas ir uh, izmantoti Eiropas komisijā, lai novērtētu TTIP ietekmi. Šie vērtējumi šodien ir nu, tādi pārāk augsti, un mēs redzam, ka ir valsts, kas iegūst, ir tādas, kas zaudē, ir sektori, kas iegūst, kas zaudē, uzņēmumi, kas iegūst un kas zaudē. Un mēs zinām, ka tam visam ir efekts uz iekšējiem tirgiem, proti uz mazajiem eksportētājiem. Tie ir tādā mm, sarežģītākā situācijā. Un um, otrs jautājums, vai jums ir arī kāds viedoklis par šiem vērtējumiem? Tad par uh, ķīmijas sektoru, par rīč. Vai ķīmijas sektora intereses ir un īpaši um, multinacionālie uh, Uh, uzņēmumu vai viņi vēršas pret rīču, um, kāda ir situācija, jo es zinu, ka šāda uzņēmuma bieži uh, vēršas pret rīču. Nīblers kundze. Paldies, priekšsādātāji kungs. Es gribētu teikt uh, paldies par labajām prezentācijām un uzreiz pateikt arī, kāds ir mans viedoklis. Es gribu, lai mums būtu iespējas izmantot uh, brīvās tirdzniecības nolīgumu. Es esmu pozitīvi noskaņota, bet ir riski. Daži jau ir pieminēti, un re, parlaments ir arī sarkanās līnijas noteicis, un mēs uh, uh, to arī vēl. Uh, konkretizējam. Par ISTS uh, piekrītu kritikai. Uh, šķiršanas klauzulēm, un es biju uh, advokāti vienā no lielākajām starptautiskām uh, uh, asociācijām, un arī pilnīgi taisnība ir tas, ko jūs teicāt, um, tas ir garš process, uh, ļoti um, dārgs, un mana personīgā pieredze ir tāda, es uh, EU attiecībās šīs šķirēties mums nav vajadzīgas. Uh, Tādēļ, Langas kungs, tas, ko jūs priekšlikumā vēstulē paudāt, man liekas, ka tas ir labi. Viens jautājums. Tagad vēl pavisam konkrēti jautājums, ko gribu uzdot jums, Ohoven kungs. Kā jau teicu, es pozitīvi esmu noskaņota pret šo nolīgumu. Varbūt jūs varētu piemērēt pāris konkrētus piemērus MBU vārdā kas ko iegūs no šī brīvās tirdzniecības nolīguma, mēs gribam pozitīvi runāt par to. Es esmu no Bavārijas un man uzdod jautājumu, bet kādēļ mums tas ir vajadzīgs? Es eh, meklēju tādus ļoti skaidrus piemērus, daži tādi ir, bet citi saka, nu jā, bet lielākās firmas jau ir ASV pārstāvēts un kāda tad ir pievienotā vērtība? Par muitām mums ir jā, nav jārunā, tās jau ir eh, labas. Nu, kas tad ir tarifa vai ne? Bez tarifa tirdzniecības barjeras. Kā jūs domājat, kur ir šis eh, būtiskais ieguvums vidēji lieliem uzņēmumiem? Uh, Un to es gribētu dzirdēt um, nu, tā um, pozitīvi um, izplatot šo nolīgumu. Paldies! Paldies! Gribu pievērsties abiem runātājiem, kas runā par ISDS Pirmām kārtām prie, piekrīti jūsu prezentāciju virzībai, respektīvi, ka mums nevajadzētu pilnībā apiet visu šo ļoti izsmalcināto tiesu sistēmu un mm, izšķirties par labu privātām ties, tiesām. Tam es gan piekrītu. Un es gan nezinu visas detaļas par šo CMS mm, gāze mm, dosjē. Tur varbūt ir kaut kādas vēl nianses, par kurām neesmu informēta, bet ja Argentīna būtu pieņēmusi lēmumu ierobežot gāzes cenu saviem uzņēmumiem, kas darbojas viņu tirgu, kā, un tas attiektos, eh, tās attiektos uz pašu uzņēmumu, tādas mērus nepieņemtu, tad tas tiktu uzskatīts par diskriminējošu mēru, pasākumu, Un eh, vai tad tādā gadījumā mēs vispār varam, varētu uzticēties Argentīnas tiesām, ja viņi tā nelemtu, līdzīgi kā mēs uzticamies Ziemeļu Amerikas tiesām? Ne jau, kas grib teikt, ka ar Argentīnas tiesu sistēmu kaut kas nav kārtībā, vienkārši tāds jautājums. ISDS kā mehānisms varētu tikt izmantots tomēr šeit um, vēl uz šīs planētas, bet varbūt mums tā uzmanīgāk jāpastās uz to, jo tajās valstīs, kurās nav tik daudz tiesiskuma, tas varētu nedarboties atbilstīgi. Vēl viena nianse, ko gribu piemetināt pie jūsu teiktā. Un es saprotu, ka situācija, protams, nav perfekta šobrīd, un pat ja tā tīri oficiāli formāli būtu uh, perfekta, tad šis mehānisms tomēr nevarētu būt pilnībā leģitīms, šis ekstrajudiciālais pasākums. Tātad perfekcija, pēc kā tiecamies, ir viena lieta, praktiskā puse ir kaut kas cits. Bet tāpat laikā tā pašreizējā formā, kā tas, piemēram, paredzēts cita, ne, ir eh, panākti būtiski uz, uzlabojumi Mēs varam pie kafijas tasas par to runāt. Šis Delavērs piemērs eh, vairs nav iespējams, un ja mēs tā godprātīgi uz to raugāmies, tad eh, runātājs eh, tiek brīdināts izteikties īsāk. Tātad trīs domas, vai mēs varētu ISDS varbūt attiecināt tikai uz MBU, vai tas nebūtu varbūt tas nekaitīgākais variants? Paldies! tiesiskuma liegums un 48 mēneši tiesu procesam, nu, ja tas nenostrādā, nu, tad pieš, dodam viņiem iespēju vērsties ISDS. Kāriņa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, gribu paust savu neapmierinātību. Uzklausīšana šeit likumdevēja mājā, mums ir vajadzīgs Uh, viedoklis, lai mums palīdzētu saprast, kurā virzienā mums pareizāk būtu doties. Un tas, ko es dzirdēju, ir ideoloģiski balstot argumenti pret ISDS un investoru aizsardzību. Vairāki mani kolēģi šeit uzklausīšanā vienkārši devās prom, jo viņiem šķita, ka, nu, te informācijas trūkst. Un šis no tiešas ir, ir jautājums, kas mums ir labi jāsaprot. Visi runāt tikai tā, it kā uzņēmumi ir tie, kas kaut ko zaudē, jo Eiropas Savienība un ASV ir tik spēcīgas, bet tie paši apsvērumi ir arī uh, otrā virzienā, lai aizstāvētu ES investors ASV tirgu. Un tāpēc jautājums, kāda ir pareizā investoru aizsardzība, kāda veida aizsardzību mums eh, vajag. Un mēs negribam vienkārši dzirdēt to, ka cilvēkam saka, jā, tas ir slikti, pasaules sabruks. Man liekas, ka šāda uzklausīšana nesniedz mums pievienoto vērtību. Eh, nu, varbūt interesanti, bet, eh, bet nu, jo mēs taču izstrādājam politiku un ekspertiem vienkārši mums ir jāpalīdz. Paldies. Nākamais runātājs. Paldies par man doto vārdu. Nu, jāsaka, esmu vīlies, ka itre komitejā 80% laika mēs veltam problēmām, problēmām saistībā ar tītību. Es gribēju, lai nu, mēs būtu mazliet pozitīvāki runājot par šo nolīgumu. Bet man ir jautājums eh, paneļa runātājiem. Ja mēs skatāmies Indijas un Ķīnas virzienā, un mēs gribam stiprināt industrijas standartus, un tad attiecīgi tirgus eh, daļa samazināsies. Eh, un man ir šis jautājums, ko es gribētu adresēt Ohovena kungam. Uh, Čīrei tiesas pirms 50 gadiem. Nu, Mūsu uzņēmuma tādu izveidošanu veicinājumu. Ja tagad ir brīvās tirdzniecības nolēgums ar Ķīnu, un viņi redz, ka tāda ir ļoti spēcīga, jūs domājat, ka poļu, vācu un vēl kāds cits vidēji uzņēmumu investors investēs šajās valstīs? Mans reģions redz pavisam citas iespējas, it īpaši ASV eh, saistībā ar privās tirdzniecības nolīgumiem. And, um, like to... Liels paldies, saka nākamā runātāja. Paldies visiem runātājiem. Un tiešām cilvēki, bieži vien cilvēki e, kaut ko nosauc par ideoloģisku, tad ja viņi tam nepiekrīt, bet, e, manuprāt, šī te analīze saistībā ar ISDS lietām enerģētikas nozarē tā ir ļoti svarīga un aktuāla tieši mūsu ITRA komitejā. Un tieši e, paturot prātā to, ka TTIP nolīgumā būs arī atsevišķa sadaļa veltīta enerģijas jautājumiem. Tāpēc izvietošu no prezentācijām vairāki jautājumi. Uh, Runājot par ISDS eh, jautājumu savā observatorijā, jūs esat daudz analizējuši regulatoro sadarbību, kas ir eh, attīstīta rūpniecības nozarēs, tur ir virknē jautājumu un tie tiks iekļaut arī mūsu darba kārtībās, tāpēc jūsu skatījums uz šo aspektu mums būtu ļoti vērtīgs. Par MVU. Man ir skaidrs. Es nāku no reģiona, kura tiesniecības pārpalikums, daudz uzņēmumu tirgojās ar ASV, un viena no jomām, kur eh, šķietami būs papildu ieguvums no TTIP, ir tieši mūsu MVU. Bet, nu, nav, eh, šobrīd mums nav pietiekams informācijas par ASV federālo regulējumu, Tāpēc man e, ļoti interesētu, kas jūsuprāt būtu jāieliek šajā sadaļā, kas ir veltīts MVU, lai tiem būtu pieejamāka informācija par situāciju ASV un par ķīmisko e, vilnozari. Kas ir interesanti, ir šī te rīč un ES modelis e, no vienas puses, kas ir pieņemts arī Ķīnā, Korejā. Uh, Un daļa no šī te kļūst aktuāli arī starptautiskā līmenī. Un Toska ASV regulējums no otras puses. Un tad kāda ir šī te, e, kā mēs varam panākt šo te konverģenci e, ķīmiskajā nozarē starp abām pusēm? Paldies, un nākamais runātājs. Paldies, arī es saku paldies pirmiem diviem runātājiem. Manuprāt, eh, jūsu sniegums bija nevis ideoloģisks, politisks, bet balstīts pierādījumos. Tad par to paldies. Jautājums, līdzīgi kā man kolēģi jau prasīja, kā mēs varam nodrošināt, lai MVU un arī mikro uzņēmumi gūst labumu no TTIP? un kā mēs varam aizsargāt savus standartus ne tikai attiecībā uz precēm, bet arī uz e, cilvēkiem un darba tirgu. E, nu, ņemot, eh, un, protams, un arī jūs komentāri par enerģētikas un MVU sadaļām tētipā. Un pēdējais sanunāto kungs. E, lūdzu, vārds jums. Uh, eh, Grācija, prezidente, <laughs> misundru. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es uh, gribēju uh, uzstāties, uh, uh, sakot, ka mm, teiktais ir bijis ļoti interesants un atspogļo arī, kādas ir bažas dažādos uh, Eiropas ekonomikas sektoros, un šīs bažas ir jāievēro brīdī, kad mēs skaidrojam. Uh, viedokļus gan kā parlaments, gan kā parlamenta komiteja. Nu, tāds vispārējais dabas novērojums, tad, kad mēs runājam par tētipu. Jāsaka, kas mainīsies salīdzinājumā ar šodienu. Nu, nav e, jārunā par tādām vispārīgām lietām, par attiecībām starp mums un ASV. Nu, piemēram, ASV pastāv, viņiem vienmēr ir bijis uh, savs sektors, viņi ir liela ražotāji, viņi eksportē uz Eiropu. Uh, Un Eiropā arī ir liels tirgus, kurā tiek ražotas daudzas preces, un kas tiek eksportēts, eksportēts uz ASV. Nu, pietiek, tas um, eksistē, vienmēr eksistēs. To nav vērts apšaubīt. Bet, nu, tagad, ja mēs um, skatāmies uz lietām uh, atšķirīgi vai lietām, kādas tās ir, ja kādas lietas ir negatīvas, kā to var uzlabot? Sarunu veidā, un šīs sarunas ir TTIP Tas ir līdzeklis, lai uzlabotu situāciju. Tā tad virzamies uz priekšu ar argumentiem, lai arī nav uh, tādu patiesu argumentu. Vai ir kāds, uh, uh, kāda, kāda iespēja uh, fracking gāzi, uh, uh, fracking procesā iegūto gāzi neizmantot uh, un MVU? E uh, vai ir iespēja uh, šos uh, procesus kaut kādā veidā uh, ietekmēt. Un raugoties uz visu procesu, raugoties uz normām un uz notiekošo. Šīs diskusijas tām ir jābūt konkrētām, STS nav absolūtais ļaunums. Viena minūte par vanšu. Paldies, priekšstādākums. Nu, tā tiešām būs minūte. Nu, es atvainojos, ka nedzirdēju jūsu uh, prezentācijas, bet tomēr esmu norūpējusies par um, dažādiem jautājumiem, proti izaicinājumu TTIP, kas ir rūpnieciski. Uh, Un arī tas, ka ja mēs paraugamies uz rūpniecību Eiropā, tad ir nesabalsot, sasabalansēta situācija Eiropas teritorijā saistībā ar rūpniecisko aktivitāti. Daži no sektoriem un organizācijām, kuras jūs pārstāvat, kā jūs vērtojat kumulatīvo efektu vai TTIP? saglabās status quo um, rūpnieciskai aktivitāte Eiropā vai pas, padziļinās uh, nevienādo uh, attiecību vai to kompensēs. Un tagad došu vārdu runātājiem. Katrs var uzstāties trīs uh, minūtes. Evērdas kundze, lūdzu. Tad kāda ir alternatīva ISDS? Man ir, pret, man ir arī jums pretjautājums, kur ir problēma? un es to jautāju nopietni, kurš ASV investors ir izmests no ES valsts vai tiesas? Vai, vai kāds ES investors ir izmests no ASV? Vai tiešām pastāv kaut kāda sistēmiska problēma eh, mūsu tiesās eh, pret investoriem? Mums nav tādu pierādījumu, jo šeit nav problēmas uh, risināt uh, ar ISDS uh, sūdzībā. Bet tiesas kā alternatīva, cilvēktiesība tiesa, viņa jau šobrīd uh, skata investoru un valstu strīdus. Ir vēl citi uh, risinājumi, uh, privāta apdrošināšana, piemēram, investoriem. Ja viņam kaut kas nepatīk, viņi var noslēgt līgumu ar valsti. Bet tas nav tas pats kas startautisks nolīgums, kas nodrošina investoriem e, šo te ISDS procesu nezināmam skaitam investoru. Tur noteikti ir alternatīvas, un manuprāt, e, nu, izaisa punktā šeit ir, e, ir, ir grūtības, ja ISDS tiekļa, iekļauj T-tip. Jāsaka, ka teorētiski ISDS eh, varētu iekļaut eh, CETA, nevis TTIP, bet, kā jūs zinat, ASV uzņēmumi, kuriem pārstāvniecības Kanādā, eh, arī viņi pārvalda savas investīcijas un varētu iesūdzēt ES valstis caur CETA nolīgumu. Un Eh, jāsaka, ka pilsoniskā sabiedrība eh, kritizē arī šo visaptvarošo tirsniecības un ekonomisko nolīgumu CETA. Eh, un kritika balstās uz šo te reformu darba kārtību Eiropas komisijā, jo viņi atsaucās uz CETA. Tālāk jautājums, vai mēs uzticamies citām tiesu sistēmām? Nu, nav tāda valsts, kur tiesiskums būtu uh, ideālā situācijā. Un eh, nav tāds valsts, kur investoriem nebūtu problēmu. Bet vai ISDS ir atbilde šīm te problēmām? Būsim godīgi. Mēs pārkāpjam pamat principus tiesiskumā. Tā ir sistēma, kas pārkāp taisnīgu piekļuvu tiesām un diskriminē ārvalstu investorus, eh, un eh, ir diskriminācija par labu ārvalstu investoriem. Tāpat tiesu neatkarības princips tiek eh, pārkāpts, jo te nav neatkarīgi tiesneši, kas lem par lietu, bet gan uz peļņu vērsti šķīrē tiesneši. Un, jā, zināmā mērā var piekrist, ka ir tiesiskuma prop problēmas. Un ja tiesiskuma problēmas pastāv valstī, nu tad tas mums ir jārisina par labu visiem, nevis tikai ārvalstu investoriem. Rezultātā mums jāuzlabo nacionālās tiesas, nevis jāmēģina e, stiprināt e, kaut kādā veidā šī privātā šķīrēties sistēma. Paldies. Herzlichen Dank, Jā. Paldies. Nu, jūs um, uzdevāt jautājumu par priekšrocībām, kādas ir TTIP. Es ceru, ka ar TTIP mēs sasniegsim uzlabojumus um, netarifa tirdzniecības barēžu atcelšanā, it īpaši certificēšanas un atļauju sniegšanas procedūrā. Jo ir vēl daudzas barjeras transatlantiskās attiecībās. Muitu ietekme ir nu, relatīvi zema, jo šodien relatīvā uh, muitas likme ir aptuveni 4%, nu nekādu milzu tādu darījumu neradīsies. Un pārējās tādas pozitīvās lietas IFO institūts Vācijā ir uh, izcēls pozitīvo darba uh, tirgu. 55-45 tūkstoši uh, darba vietu papildus. Nu, lielās priekšrocības uh, šim institūtam, institūta vērtējumā ir Amerikai 1 uh, līdz 1,3 uh, papildus darba spēku. Un jūs jautājat, kādi ir eh, inovatīvie produkti ar vai bez TTIP? Kā tas būs eh, dažādos sektoros, piemēram, lauksaimniecības jomā? Tas būs eh, būtiski lielāks konkurences faktors, ir skaidrs. Uh, Un šīs jaunās uh, subvencijas noteikti um, to vēlēsies uh, izteikt. TTIP, uh, mūsu ekonomikas uh, ministra Gabriela Kunga gadījumā teica, nu, kā jūs domājat, vai vācietis lab, labāk ēd amerikāņu vai vācu steiku? Vai viņš labāk ēd uh, Amerikas kukurūzu vai vācu? Un, uh, Uh, ministrs teica, jā, nu visdrīzāk ASV uh, steiku un arī uh, kukurūzu. Blakus man sēdēja lauksaimniecības darnieka apvienības priekšsēdēs, un viņš teica, un jūs, jūs maksāsiet subvencijas vācu lauksaimniekiem, jo tur tiks mazāk ražots un mazāk lopu. Un kāda ir standarta iznīcināšana? daži birokrātiskie šķēršļi nemaz nav tik ļoti vienkārši samazināmi. Elektrotehnikas jomā ASV bez tādas maķiešu uzlīmes, salīdzinot ar CE ražojumiem, iztiek. Tāpat arī ir uzlīmes par laboratoriju pārbaudi, un šāds marķējums nav valstiski noteikts kā obligāts. Nu, vienkārši praksē tas ir uh, izmantots. Līdz ar to ASV valdībai nav nekādas teikšanas par standārtu pielīdzināšanu. Šeit ir lielais risks TTIP pusē, tā ir vienpusēja harmonizēšana un standārtu atzīšana. Es uh, zinu daudz uh, negatīvas uh, lēmas šķīrētiesās, uh, ja kāds uh, Eiropas uh, parlamenta deputāts ir un saka, nu viss uh, tas nav. Uh, Um, paties, bet uzklausiet cilvēkus jūsu vēlēšana apgabalos, uzklausiet tos. Nu, nevar teikt, ka viedokļi vienkārši nepareizi. Vattenfall uh, procesi, tādā šķīrēties aiz Vācijā par tiem jūs jau runājat starptautīgās arī. Uh, ir zināms par tādām apšaubābām uh, praksēm, piemēram, Filipa Moris uh, sniedz uh, um, tiesā prasību pret Austrāliju par tabakas kastīšu izmaiņām, kam jāmaksā Austrālijai. Un citos gadījumos tiek izmantot arī apadzina, piemēram, caur Hongkongu un Eiropas parlamenta deputāti, kuriem ļoti nozīmīga ir uh, Uh, loma. Mm, Vācijā ir uh, laikraksts Handelsblatt, viena no nozīmīgākajām ekonomikas uh, e, ekonomiskiem laikrastiem, un viņi raksta, es varu Eiropu tikai brīdināt, un katram jāizlasa tās subjektīvi vai nē, jo šeit ļoti skaidri ir rakstīts, ir, nu, burtiski groteski, e-, es ir labākā likumdošanas sistēma, aizsargājot um, privāto īpašumu, un TTIP vienalga prasa īpašu risinājumu attiecībā uz investoriem ārzemēs. Un šeit man jāsaka pilnīgi skaidri. Jūsu valsts un jūsu nācija, kuru jūs uh, pār. Uh, uh, stāvat. Tas novadīs pie tā, ka šīs valsts reitingā tiks, ar to reitings tiks samazināts, un tas būtu fatāli. Paldies. Pēdējais runātais Novakungs. <laughs> Spat not least. Uh, couple of questions. Nu, izskanēja vairāki jautājumi par rīču un MVU un uh, saikni starp abiem. Nu, nav labi. Nu, situācija nav labi, es domāju. Mēs esam veikuši savu pētījumu mūsu valstī un noskaidrojām, ka 60, aptuveni 60% MVU pārtrauks savu uzņēmē darbību un ražošanu. Tad, kad trešais rīču reģistrācijas periods e, stāsies spēkā, un tas būs pēc uh, trim gadiem. 29 tūkstoši ASV, uh, e, Eiropas Savienībā ir, MV, ir uh, MVU un MVU arī visvairāk tiek apdraudēti. Rīč un TTIP situācija un konverģence, nu man nav īsti atbildes. Tā nav ASV, kas rada problēmas, bet Eiropas Savienība. Eiropas Savienība saka, ka rīč ir kaut kas fiksēts, un to nedrīkst vairāk atvērt. Nekādā gadījumā. Tā kā bībele. Šo Pandoras lādi mēs negribam vērt vaļā. Un vēl viens piemērs attiecībā uz rīču. Bija komisijas ziņojums par rīču. Tas laikam bija jau pirms trīs gadiem. Rīču pārskats, tas bija nosaukums. Un tur bija runa par caurskatāmību, par informāciju par attiecībā uz ķīmiskajām vielām un to, kā sabiedrība to redz, par konkurētas savstarpējas uzlabošanos. Nu, šis vienkārši ir viens no piemēriem, kā attiekties pret rīču. Bet eh, noslēgumā eh, es gribēju eh, ar tādu atbalstu, uz tādas atbalstošas nots pabeigt. Es esmu Eiropas pilsonis Ladislavs Novaks, un tētip, jāsaka, ir unikāla un varbūt pat pēdējā iespēja uh, atgriezt uh, Eiropas Savienībā konkurētspējas izaugsmi, atgriezties pie izaugsmas arī nodarbinātībā un strādāsim visi kopā pie šī mērķa sasniegšanas. Paldies! Liels paldies, un tagad es došu vārdu komisijas Aklangas kungs. Ļoti skaidrs vēstījums, un komisijai Tagad būs vārds noslēdzošajam komentāram. Lūdzu. Liels paldies! Nu, dzirdējām ļoti daudz ko uzklausīšanas eh, laikā. Pirmais komentārs par enerģiju. Mēs dzirdējām, ka energodrošība drošība runā vairāk par piekļuvi resursiem, ar ko strādā TTIP, un TTIP nevar atrisināt mūsu energodrošību kā tādu. Protams, tas jau arī nav bijis mūsu mērķis rast galīgo risinājumu energodrošības jautājumā. Tas var nes savu pienesumu, tas ir viss, ko mēs teicām. Bet, lai tā visaptveroši atrisinātu energodrošības jautājumu Eiropā, Nu, ir vēl daudz kas cits darāms, ir citi pasākumi jāīsteno arī. Un daži no tiem tiks izziņoti rītdien, kad Eiropas komisija pieņems savu Eiropas e, enerģijas savienības pakotni. Tātad, un jūs arī par to tiksiet informēti. Tāpat runājot par enerģiju, izskanēja tas, ka mēģinam uzlabot savu piekļuvi resursiem un rezultātā vienkārši nomainīt savu atkarību no austrumu kaimiņa uz atkarību no ASV. Un tā vietā mums vajadzētu vienkārši pievērsties e, ekonomikas e, oglekļa samazināšanai, e, oglekļa samazināšanai ekonomikā. Protams, tas mums ir jāturpina darīt Un tas ir arī, eh, tā ir viena no lietām, kas ir enerģijas pakotnē, eh, enerģijas savienības pakotnē iekļauts. Bet tāpat laikā mums ir vajadzīga arī diversifikācija, ja mēs runājam par fosīlo kurināmo. Jo fosilais ku, ku, kurināmais arī nākotnē eh, būs svarīgs enerģijas avots, un šeit tētip kāreiz mums var palīdzēt. Tāpat dzirdējām par cenām, kas ir augstākas Āzijā, un e, rezultātā varbūt piekļuvē ASV resursiem mums, mums ekonomiski nepalīdzēs. Ļaujiet man atgādināt, ka e, tirsniecības nolīguma mērķis ir noteikti ietvaru. Un normas, kas, tik iekļau, kas tiks iekļautas e, tētip, būs noteikti noderīgas un cenas būs gana pievilcīgas. Uh, bet zinām, ka cenas ātri mainās. Pirms brīža redzējām lielas cenas Āzijā, bet šī bilde jau šobrīd mainās. Cenu atšķirības e, starp Āziju un e, Eiropas Savienību samazinās. Un rezultātā e, eksports uz Eiropas Savienību var kļūt e, pievilcīgs. Tālāk par ķīmiskajām vielām. Gribu precizēt no komisijas viedokļa to, ka vienmēr esam teikuši, ka negribam runā, pa, runāt par aizsardzības līmeni, kas ir jau nodrošināts un paredzēts rīčs. A, sarunas ar ASV notiek mūsu rīču regulas ietvaros, un sarunu mērķis nav panākt pilnu konverģenci, jo sistēmas ab, uh, uh, abas sistēmas ir ļoti atšķirīgas, bet vienkārši mēs gribam skatīties, kā mēs varam uzlabot sadarbību uh, ar regulējošām aģentūrām. Bet tas viss rīču regulas ietvaros. Daudz eh, mēs runājām par ISDS, atkārtošu Eiropas komisijas nostāju. Nu, tad pirmkārt atgādināšu to, ka nekādas šī brīža eh, sarunas tētību kontekstā eh, nerunā par jaunu pieeju investoru aizsardzībai un ISDS pilnībā atbilst mūsu apņemšanās uh, un pie savu izvirzītā mērķa mēs arī turēsimies. Kā jūs zinat, mēs veicām arī uh, publisko uzklausīšanu eh, par ISDS, un rezultāti ir publiski pieejami. Balstoties uz saņemtajām atbildēm, mēs identificējām četrus jomas, kur vajadzētu papildu uzlabojumus mēģināt panākt. Pirmkārt, tiesības regulēt, otrkārt, Uh, šķīrētiesu izveida, tiesu sistēmas un ISDS un ISDS uh, nolēmumu pārskatīšana apelācijas institūcijās. Un šobrīd mēs turpinam pēties ar Eiropas Savienības dalību valstīm uh, un iesaistītajām pusēm, tāpat arī ar Eiropas parlamentu par šīm te četrām jomām. Tā ir daļa no plašākas diskusijām par investīciju aizsardzību un rezultātā mēs nāksim klajā ar konkrētiem priekšlikumiem eh, priekš TTIP sarun, sarunām vēl pirms šī gada vasaras. Un tā kā šis jautājums ir ļoti svarīgs, tad daži vārdi arī vēl par MVU. Mēs zinām, ka MVU pārstāv 99% uzņēmumu Eiropas Savienībā un ASV. Mēs dažreiz domājam, ka viņi jau daudz nepiedalās eksportā, bet tā nav taisnība. 81% mūsu eksportētāju, tātad uzņēmumi, kas eksportē no Eiropas Savienības uz āru, ir MVU. Runa ir par 600 tūkstošiem uzņēmumu, un viņu eksports veido gandrīz vienu trešo daļu Eiropas Savienības eksporta apjoma. Tātad viņi jau ir ļoti aktīvi, un, protams, ka mūsu uzdevums ir palīdzēt viņiem būt vēl aktīvākiem un iesaistīties vēl vairāk starptautiskajā tirzniecībā. Tieši tāpēc priecājamies, ka arī jūs pieminējāt šo te ideju par atsevišķo sadaļu, uh, tētip nolīgumā, un mēs kā komisija pie tā strādājam, un šobrīd mēs vedam sarunas par to, lai šāda atsevišķa MVU sadaļa tētip nolīgumā tiktu iekļauta. Tas būs, eh, nu, gandrīz vai bezprecedenta gadījums. Jo, protams, MVU gūs labuma, labumu no visām nolīguma normām, bet, ja būs vēl tāda atsevišķa sadaļa, uh, nu tad MVU būs vēl vieglāk tiešām gūt labumu no attiecīgajām normām, kas uz viņiem attiecās. Un vēl ļoti svarīgi. Pirmais solis MVU ir saņemt informāciju par tirgus situāciju otrā pusē, un mēs uzstājam uz to, ka mūsu MVU un arī ASV MVU Eh, tiešām, eh, ka viņiem ir piekļuva informācijai par tirgus situāciju eh, partnerpusē. Atvainojos, ka runāju gandrīz vai astoņas minūtes, bet mums bija ļoti svarīgi informēt komiteju par mūsu skatījumu uz šiem dažādiem aspektiem. Paldies, kolēģi, paldies mūsu runātājiem, paldies par atbildēm un jautājumiem. Ņemsim jūsu komentārus vērā, cik iespējams, strādājot pie savas rezultātus uz šī gada māju, un vēl došu vārdu arī Buzekungam. Jā, nu, mūsu diskusijas noslēgumā gribēju teikt, ka šīs diskusijas ir ļoti svarīgas, lai arī mēs nevaram atrast atbildes uz visiem jautājumiem. Nestoties uz to, mēs diskusijas turpinām, vismaz itra komitejā. IKT, MVU, rūpniecības politikas, harmonizācija, attiecībā uz standartiem, un tur ir tik daudz jautājumu. Un visi tie ir svarīgi mūsu ekonomikai. Bet visus detalizētos jautājumus mums arī ir jāpārunā, bet tāpat laikā arī ideoloģiskos jautājumus. Iespējams, ka mūsu pilsoņiem šie ideoloģiskie jautājumi ir vēl svarīgāki. Un tāpēc vēlreiz mudinu uzsākt diskusijas e, mūsu dalībvalstīs par šiem jautājumiem. No manas ska e, skatu punkta gala nolīgumam ir jāņem vērā arī Eiropas parlamenta skatījums, jo Eiropas parlaments balsos par to. mūsu sarunas ar komisiju un padomi, eh, nu, ja, ja tās netiks ņemts vērā, nu, tad mm, tā būs tiešām izgāšanās. Būs ļoti žēl, jo uh, svarīgi ir, lai ieguvumi Eiropai būtu pēc iespējas lielāki. Tāpēc ieklausīsimies uh, mūsu sabiedrības pārstāvjos, MVU, uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjos. Mums visi šie viedokļi ir ļoti svarīgi, lai mēs nāktu klajā ar savu gala politisko lēmumu. Lielas paldies eh, visiem dalībniekiem!